viesi, es gribētu jūs sveikt šajā sēdē uzklausīšanā, kas ir veltīta uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Un mēs organizējam šo komitejas uzklausīšanu, ņemot vērā arī tos lūgumu rakstus, ko esam saņēmuši. Mēs esam saņēmuši daudz lūgumu rakstu tieši šajā jomā. Sākumā uh, tehniska informācija, tā tad. Uh, Jūs varat klausīties tulkojumu vairumā no oficiālajām ES valodām. Ja kādā jūs to nevarat dzirdēt, tad dodiet mums ziņu. Un uh, arī šī sēde tiek straumēta internetā. Visas uzstāšanās būs ierakstītas. Šodien mēs vēlamies e, labāk e, saprast, kā komiteja izpilda savu aizsargājošo lomu, īstenojot ANO konvenciju par invalīdu tiesībām. Un tā ir pirmā uh, ANO vienošanās, pirmais ANO līgums, kas ir veltīts tieši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tā ir jāievēro Eiropas Savienībai kopumā un katrai dalību valstī. Konvencija garantē to, ka cilvēki ar invaliditāti var baudīt tieši tādas pašas cilvēku tiesības kā visi pārējie. Viņi ir pilnīgi līdztiesīgi. Šogad mēs piedzīvojām vēsturisku brīdi šo cilvēku tiesību kontekstā. Tika uh, prezentēts pirmais uh, Eiropas Savienības ziņojums eh, komitejā Ženēvā, ANO, un komiteja sagatavoja ļoti būtisku dokumentu, eh, nu, uz kuru noteikti būs nākotnē jārēģē. Esmu patiešām gandarīta jūs informēt, ka mana kolēģa Rosa Estarās Feragot un Solidada Eh, kas vēl nav ieradusies, bet noteikti ieradīsies. Es tātad esmu ļoti gandarīti paziņot, ka mēs eh, varēsim pastāstīt par savu veikumu, un mums tātad ir divi pārstāvi. Es raugos zālē, es mēģinu atrast eh, Stīvenses kundzi, bet šķiet viņa arī mēģina nokļūt zālē. Gribu pateikt, ka šodien eh, Brīselē eh, ir eh, bijis negadījums, avārija, tramvaja avārija un tādēļ ceļš ir pilnībā bloķēts. Es ceru, ka cilvēki ieradīsies parlamentā. Let's hope. Uh, let me also inform you that. Gribētu jūs informēt, ka šajā komitejā mēs saņemam ļoti daudz lūgumu rakstu, ko mums iesniedz cilvēki ar invaliditāti, ņemot vērā grūtības, ar ko viņi sastiepas ikdienā, piemēram, nodarbinātības jomā, izglītībā, runājot kaut vai par piekļuvu sabiedriskajām transportām mēs mēģinām kaut kādā veidā kompensēt, tātad reaģēt uz šiem lūgumu rakstiem. Mēs jau nesam tiesa, mēs nevaram viņiem piedāvāt juridisku palīdzību. Piedāvājam tādu palīdzību, kādu mēs varam, sadarbojoties ar citiem ANO CRPD konvencijas ietvaros. Un pateicoties lūguma rakstiem, mūsu darbs patiešām ir bijis ļoti auglīgs. E, tas ir iedvesmojis arī citas e, parlamenta komitejas, jo tās arī savukārt ir atbildīgs par pastarpinātu likumdošanu šajā jomā. Mēs tāpat e, šo sadarbību turpinām padziļināt. Esmu pārliecināta, ka pateicoties šai uzklausīšanai, komitejas locekļi un visi mūsu godātie viesi varēs padomāt, kā ņemt vērā pilsoņu bāžas, kā viņiem palīdzēt, protams, saskaņā ar konvencijās teikto. Un es īstenībā pati ar nepacietību gaidu uh, šodien debates, kad tās sāksies. Un tagad gribētu dot vārdu Markam Prīslijam, kas vada uh, invaliditātes pētījumu centru Līdzas universitātē, un Prīslīkungs mūs iepazīstinās ar uh, C politikas nodaļas sagatavoto pētījumu par to, kāda ir uh, lūgumrakstu komitejas uh, loma. Uh, īstenojot eh, cilvēku ar invaliditāti tiesību konvenciju. Prīslīkungs, lūdzu jums vārds. Um, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka mani uzaicinājāt uh, uz komiteju un ļāvāt man sagatavot arī šo ziņojumu. Paldies arī parlamenta sekretariātam. Uh, kas strādāja ļoti efektīvi, un mēs varējām saulaicīgi tieši uz uzklausīšanu sagatavot šo ziņojumu. Jūs varat iepazīties ar šo ziņojumu, tas ir pieejams drukātā veidā, tur priekšā uz galda ir kopijas. Nu, burtiski noņemts no printera, vēl karsts ir šis ziņojums tagad. Jūs varat ar to iepazīties. On the committee webpage. Varat tāpat iepazīties ar šo ziņojumu komitejas tīmekļa vietnē. Un ziņojumā ir runāts gan par uh, komitejas pilnvarām saskaņā ar ANO konvenciju. Un mēs esam arī uh, iepazinušies ar vairākiem lūgiem rakstiem, kas ir saņemti no 2012. līdz 2014. gadām. Ziņojumam ir vairākas nodaļas. Tā tad ir nodaļa, kurā ir runāts par uh, invalīdu tiesībām saskaņā ar ANO konvenciju, e, izpratne, ko tad nozīmē šī aizsardzība. Uh, Un e, lūguma rakstos e, bija arī vairāki konkrēti gadījumi pieminēti, kādi varētu būt arī, piemēram, citi aizsardzības mehānismi gan Eiropas līmenī, gan arī dalību valstīs un ANO līmenī. Un bija ieteikumi gan parlamentam, gan arī citām e, struktūrām. Uh, un ziņojuma beigās ir pielikums, kur uh, ir ilustrētas vairākas petīcijas, vairāk lūguma raksti, un uh, kā tas ir sasaistīts ar ANO konvencijas uh, konkrētiem pantiem. Uh, Nu, tagad neliela atkāpe, uz ko ir balstīts šis ziņojums. Mums ir jāsaprot eh, šo politisko struktūru loma, aplūkojot to caur cilvēktiesību prizmu, un cilvēktiesības ir Eiropas Savienības viena no pamatvērtībām, kā tas ir minēts arī LESD līguma otrajā pantā. Eiropas parlaments eh, ir eh, viens no līderiem, kas vēlas veidot tādu Eiropu, kas balstītu uz tiesībām un eh, aizsargājot cilvēks ar invaliditāti, mēs par to domājam daudz plašākā kontekstā. Ja mēs runājam par šīm tiesībām, invaliditātes tiesībām, tās pastāv gan Eiropas, gan startautiskajā likumdošanā ir tātad pamatiesību harta, ir ANO konvencija, un mēs varam skatīties arī līgumos, tur atrast uh, atsauces uz to, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jāatzīst viņu tiesības un viņiem ir tiesības tās baudīt. Protams, jāsaprot, kā šie dažādie pārvaldības līmeņi ir sasaistīti cits ar citu. Jā, nu tas ir visai sarežģīti, un uh, eh, jā. Ja, Eiropas Savienība ratificēs arī konvencijas protokolu, tad šī dažādu struktūru saspēle būs vēl sarežģītāka. Un mums uh, Politiķiem ir ļoti svarīgi saprast to, ka viena ceturdaļa no pieaugušiem cilvēkiem no elektorāta atzīst, ka viņiem ir, nu, vai vieglāka vai smagāka invaliditātes forma. Nu, tā ir ļoti liela uh, vēlētāju daļa, par kuru mums jādomā. Šo cilvēku tiesības ir atrunātas pamatiesību hartas 26. pantā Savienība atzīst un ciena uh, invalīdu tiesības, uh, viņiem ir uh, jābūt iespējām baudīt neatkarību, sociālu un nodarbinātības integrāciju un iesaisti sabiedrības uh, kopienas dzīvē. Tad, kad mēs uh, runājam par šo tiesību īstenošanu politiskā līmenī, protams, uh, tas ir arī jāplūko sociālā kontekstā. Uh, Tad, kad mēs runājam par sociālo uh, invaliditātes modeli, piemēram, universitātē, tad ir jāapzinās, ka uh, Invaliditāti e, šeit mēs neaplūkojam kā, piemēram, cilvēka īpašumu, bet gan e, kā par kaut ko tādu, par tādu īpašumu, kas ir piederīgs visai sabiedrībai un videi, kurā cilvēks dzīvo. Līdz ar to ir jānojauc visas barjeras, kas e, ierobežo šo cilvēku dzīvi un kas var traucēt viņiem pietiekam pilnvērtīgi piedalīties dažādās dzīves jomās. Un jāsaka, ka tieši tādā garā ir uzrakstīta ANO attiecīgā uh, konvencija. Lai varētu uh, īstenot tādu sociālo modeli, ir sagatavota Eiropas invaliditātes stratēģija, tagad tā ir jau savā vidusposmā un ir arī vairāki ietver mehānismi, lai veicinātu, aizsargātu un uzraudzītu uh, invaliditātes tiesības saskaņā ar uh, ANO konvenciju un startautiskajām tiesībām. ANO uh, Konvencija ir uh, globāla cilvēktiesību konvencija. Eiropas Savienībai vajadzēja ratificēt šo konvenciju tās kopumā uh, kopīgi ar dalību valstīm. Un uh, tai ir arī um, tāds pats uh, status kā dalību valstīm, un Eiropas Savienībai ir jārūpējas tāpat kā dalību valstīm par uh, to, lai uh, šīs invaliditātes tiesības tiktu ievērotas dalību valstīs. Un šeit ir minēts pilnīgi visas dzīves jomas, uh, un arī tajā skaitā vairāki politiski aspekti. Te nav runāts par kaut kādām īpašām tiesībām uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Vienkārši ir atrunāts, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jābauda tieši tās pašas tiesības, kādas ir uh, piemītušas visiem pārējiem. Ir arī vairāki mehānismi, ir vietēji uh, īstenošanas mehānismi, un ja mēs runājam par īstenošanu uz vietas, tad uh, Eh, ir jārunā arī par nolīgumiem Eiropas Savienības līmenī. Un, ja runājam par starptautisko īstenošanu, mēs runājam par ANO, nevis par Eiropas Savienību. E, es tad, ja runājam e, par ES, tad mēs domājam principā dalību valstis. Visas izņemot trīs valstis ir ratificējušas konvenciju un Eiropas Savienībai vajadzētu izveidot tādus koordinācijas mehānismus, uh, atskaites sistēmu, lai varētu uh, ievērot un novērot šo tiesību īstenošanu. Protams, šajā darbā ir jāiesaista arī pilsoniskā sabiedrība. Šobrīd ir piecas struktūras Eiropas Savienības ietvaros, kam ir jāizteno šī konvencija. Tātad Eiropas parlaments, Eiropas ombuds, Eiropas komisija, Eiropas pamatiesību aģentūra un Eiropas invaliditātes fórums, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību. Jāsaka, ka visām šīm struktūrām ir atšķirīgi uzdevumi veicināt uh, šo tiesību ievērošanu, aizsargāt tās un novērot, kā tās tiek īstenots. Ja runājam par aizsardzību, ir vismaz četras struktūras, uh, kas runā par šo aizsardzību, par tiesību aizsardzību. Tātad mēs runājam par īstenošanu, atbilstību konvencijai, pārkāpumu sodīšanu un kompensāciju par pārpār, pārkāpumiem. Jāsaka, ka pamatiesību aģentūrai nav pilnvaru izskatīt individuālas sūdzības, bet visām pārējām struktūrām eh, tas ir iespējams. Tātad Eiropas parlamentā ir šī lūgumrakstu komiteja, katrs pilsonis te var iesniegt savu lūgumrakstu, tālāk ir Eiropas ombuds, bet nu, pie viņa var griezties tikai tad, ja sastopas ar problēmām Eiropas pārvaldes līmenī. Uh, Tālāk ir arī sūdzību procedūra pieejama Eiropas uh, komisijā un arī uh, Eiropas invaliditātes fórums var sniegt palīdzīgu roku, ja tas ir nepieciešams. Tātad ir vismaz četri atšķirīgi uh, aizsardzības mehānismi. Kā jau priekšstādātājs kundze minēja, lūguma rakstu komitejas loma ir uh, pievērst uzmanību, atbildīgo iestāžu uzmanību, tad, ja šo cilvēku tiesības netiek ievērotas, nu vai tas notiek es vai dalību valstīs. Es gribu teikt, ka katrs Eiropas Savienības pilsonis, rezidents, uh, vai arī organizācija, kas strādā Eiropas Savienībā, var iesniegt lūgumrakstu eh, Eiropas eh, parlamentu komitejā. Tas nav eh, salīdzināms ar ehm, pilsoņu iniciatīvu, nevajag miljonu parakstu, lai šādu lūgumu rakstu iesniegt, nu pietiek tikai ar vienu parakstu, un ir arī pat viena invaliditātes uh, tematam veltīta petīcija, kas saņēma vairāk par miljonu parakstu. Ja mēs runājam par uh, konvencijas pārkāpumiem dalību valstīs, ja tiek īstenots Eiropas Savienības likums, ar kādām grūtībām mēs sastopamies, ja mēs runājam par ANO konvenciju un šo tiesību ievērošanu, ir uh, jāizprot kas tad šeit īsti ir saistīts ar Eiropas Savienības aktivitātēm īstenojot konvenciju. Un varbūt šeit aptvērums ir daudz plašāks, nekā mēs varam stādīties priekšā, bet nu es pie tā vēl atgriezīšos. Komiteja ir neatkarīga no dalību valstīm un arī no komisijas, tad, kad tā uh, veic savus ikdienas uzdevumus. Un tā piedāvā tātad tādu nejuridiska veida kompensāciju vai nejuridiska veida palīdzību tā uh, cilvēku cilvēkiem uh, nepalīdz sazināties ar tiesām, bet vienkārši palīdz tādā veidā, kā uh, tas ir saskaņots ar viņas pilnvarām. Apmēram uh, vairāk par diviem tūkstošiem lūgumu rakstu tiek iesniegti komitejā gada laikā, nu tas ir patiešām daudz un jāsaka, ka jautājumi, kas saistīti ar invaliditāti, ieņem ļoti mazu vietu šajās uh, petīcijās. Uh, Un tur ir daudz citu jautājumu, kas īstenībā prevalē, piemēram, tiesiskums un tā tālāk. Lai gan šie lūguma raksti ieņem jūs darba apjomā ļoti mazu vietu, tie tomēr ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo, ja tur tiek runāts par ANO konvencijas īstenošanu, tad šie lūguma raksti eh, ļoti labi izceļ gaismā to, kā Eiropas Savienība īsteno starptautisko likumdošanu, un es gribu uzslavēt komiteju, kas ir organizējusi uzklausīšanu jau septembrī, runājot par lūgumu rakstiem saistītiem ar invaliditāti, un arī šodien organizējot šādu uzklausīšanu. Nu, tas tikai pierāda, ka nestoties uz mazo lūgumu rakstu skaitu, kas veltīti invaliditātes problemātikai, mēs tomēr šo problēmu uztveram ļoti nopietni. Šeit jūs varat iepazīties ar tādu tabulu, grafiku, un jāsaka, ka, nu, burti ir visai mazi, jums varbūt nevajag visu mēģināt tur saskatīt un izlasīt, bet šeit jūs redzat ka ir daudz dažādu sūdzību, daudz dažādu lūgumu rakstu, kas ir saistīti ar uh, Eh, atsevišķām eh, hartas nodaļām, piemēram, sūdzības, kas saistītas ar sociālo aizsardzību un dzīves līmeni, un, protams, mēs te uzreiz varam runāt par dalību kompetenci ar dalību valstīm, jo sociālā politika ir dalību valstu pārziņā. Tālāk piekļuves jautājumi, eh, transporta sistēma, piekļuvu transportam cilvēkiem ar uh, samazinātu mobilitāti, nodarbinātība, darbs, neatkarīga dzīvošana, uh, iekļaušanās sabiedrībā, kopienā. Un ir bijuši arī lūgumraksti, kas skar vismaz 15 dažādas pāntus šajā konvencijā. Un varbūt uh, ir īpatnēji, ka par tādiem legāli visbūtiskākajiem pantiem pat no nu, attiecībā uz tiem nekādu lūgumu rakstu vēl nav bijis. Un, ja mēs runājam par šiem lūgumu rakstiem, uh, kas tika izskatīti eh, septembra uzklausīšanā, galvenokārt mēs runājām par četriem jautājumiem, kas tiešā veidā sasaucas ar konvencijā teikto, un uh, tie ir arī jautājumi, kur Eiropas Savienībā ir dalīta kompetence ar dalību valstīm. Pirmām kārtām eh, pieejamība. Nu, šeit var runāt par, mm, par sabiedriskā transporta pieejamību, bija lūguma raksts par pieejamību uh, dzelzceļām Spānijā. Tika runāts par to, vai tas saskan ar šo Eiropas uh, stratēģiju un regulējumu par transportu un komitejai vajadzētu tā tad izskatīt, vai ANO konvencijā atrunātais ir pārkāpts vai nē, vai tas vispār sasauc ar Eiropas Savienības kompetencēm. Jo uh, Spānija katrā gadījumā ir ratificējusi konvenciju un ir iespējams tā tad uh, iesniegt lūgumu rakstu, un ja šie cilvēki nav uh, sastapuši dzirdīgas ausis Spānijā, nu tad viņi var griezties, piemēram, lūgumu rakstu komitejām. Un ja mēs te runājam par arī Eiropas Savienības likumos teiktā pārkāpšanu, uh, nu ir taču daudz likumdošanas par dzelzceļu, par um, sistēmu interoperabilitāti. Uh, un tad mēs varētu teikt, ka šī attiecīgā dalība valsts nav pietiekami labi transponējusi ES likumdošanu. Līdz ar to šis jautājums tātad jau iegūst pavisam citu svāru, vai Eiropas Savienība ir eh, strādājusi pietiekami labi, lai aizsargātu invalīdu tiesības saskaņā ar ANO konvenciju. Jo, eh, protams, eh, šīs tiesības ir jāaizsargā pietiekam aktīvi. Eiropas Savienība var iedrošināt dalību valstis, eh, tā var mudināt Spāniju vai citas dalību valstis rīkoties atbilstīgi konvencijai un, protams, ņemot vērā arī savu kompetenci robežas. Tālāk mēs runājam arī par dzīvošanu sabiedrībā, par Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu izmantošanu. Un, protams, ja Eiropas Savienības uh, finansējums ir bijis piesaistīts, tad, nu jā, skaidri un gaiši tā ir arī ES kompetence. Mēs runājam tāpat arī par nodarbinātību un sociālo aizsardzību. Un jāsaka, ka sociālā aizsardzība mums liek arī domāt par uh, šo sociālo politiku koordināciju. Uh, lūgumrakstu komiteja var uh, darboties daudzējādi, gan pēc savas iniciatīvas, bet tai arī ir nu, ļoti labi jāformulē, kā tā var īstenot šo konvenciju, kā tā var rūpēties par konvencijas ievērošanu, sadarbojoties, piemēram, arī ar komisiju, pamatiesību aģentūru un ombudu. Kādus secinājumus mēs varam izdarīt? Tā tad ir ļoti daudz ar invaliditāti saistītu jautājumu. Uh, un ir ļoti uh, liela vēlētāja daļa, uh, kas uh, cieši no tādas vai citādas invaliditātes, un ir ļoti daudz sarežģītu jautājumu, ko var uzdot gan Eiropas Savienībai, gan ANO, bet es domāju, ka komiteja var darīt daudz vairāk, uh, rīkoties arī neatkarīgi pati pēc savas iniciatīvas, uh, informējot, apkopojot faktus, sazinoties ar pilsonisko sabiedrību un tā tālāk. Protams, procesu ir iespējams uzlabot, uh, nu, parlamenta uh, reglaments pieprasa, lai lūgumraksti tiktu iesniegti arī rakstist, rakstistā formā, bet mēs eh, piedāvājam, ka varētu varbūt arī pieņemt lūgumrakstus zīmju valodā. Kā varētu garantēt, eh, lai īpašu uzmanību tik pievērst tiem lūgumu rakstiem, kas ir īpaši nozīmīgi starptautiskās likumdošanas kontekstā. Es jau teicu, ka, nu, ir, uh, jūs nevarat sniegt juridisku palīdzību un bieži vien uh, tāda patiesa kompensācija netiek sniegta, šeit ir novērojami trūkumi. Uh, Un visu beidzot šajā ziņojumā mēs runājam par tādām jomām, kur uh, varbūt cilvēku tiesību aizsardzību saskaņā ar konvenciju varētu nedaudz pārsniegt uh, to, ko mēs vispār izprotam kā aizsardzību, pārsniegt šī jēdziena robežas. Uh, <clears throat> vai mēs te runājam par uh, sociālo politiku, par Eiropas pusgadu, par to, kas notiek memoranda valstīs, par to tika runāts jau septembra mēnesī. Tad, kad Eiropas Savienībai ir koordinācijas um, kompetence, tai ir jāparūpējas piemēram par optimizāciju saskaņā ar Eiropas pusgada prasībām. Uh, Un tas tātad lielā mērā sasauc ar Eiropas Savienības aktivitātēm. Nu, un tas no manas puses būtu viss. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies, profesora kungs! Ir tiešām ļoti iedrošinoši redzēt to, ko mēs darām šajā komitejā un ka to apstiprina arī akadēmiskās aprindas un jūsu nozars pārstāvi. Uh, Un es arī to vēlos eh, vēl paturpināt jūs teikto, sakot kolēģiem, ka varam būt lepni par to, ko esam darījuši, bet vēl daudz arī ir jādara un vēl daudz, kas ir jāsasniedz. Un es eh, rēķinos ar jūsu turpmāko atbalstu un arī vērsīsimies pie jums, mm, lai strādātu vēl tālāk, darītu vairāk, kā jūs norādījāt savā prezentācijā, jo vēl daudz ko var darīt. Uh, Eiropas Savienības eh, aktivitāšu laukā, bet pie tā vēl atgriezīsimies vēlāk. Un tagad man ir tas prieks eh, dot vārdu pirmā paneļa moderatorei Rosai Estaras Faragutai, kura kopā ar Sol Soledādu Kabesonu, kas ir otrā paneļa eh, moderatore, pārstāv komitejas locekļus. ANO CRPD satvarā un arī Eiropas parlamenta tīklā par invaliditāti. Vārds tiek dots jums. Labrīt, liels paldies par doto vārdu. Un paldies mūsu komitejas vārdā visām organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti. Šajā pirmajā panelī uzstāsies e, vairāki runātāji un runāšu arī par Eiropas Savienības satvaru šajā jomā. Augustā, kā zināt, Anno nāca klajā ar secinājumiem. Un uh, pēc tam, kad tika izvērtēta ANO konvencija dažādās valstīs un Eiropas Savienībā. Tātad ANO atbildīgā komiteja veica galīgos komentārus un secinājumus, par kuriem būs diskusija šajā panelī. Šo secinājumu vidū mēs varam rast pozitīvus elementus attiecībā uz ES darbību, piemēram, ka ir ex ante nosacījumi, lai uh, varētu gūt finansējumu. Un vēl Eiropas Savienība ir puse un ir pārakstījusi mm, šo vienošanos, un tur ir vairāk mm, pozitīvi punkti, kas arī ir atkarīgi no politiskās gribas. Tā tad ir ļoti svarīgi, lai būtu debates, lai būtu šāda veida sanāksmes. Uh, Mm, tas ir ļoti labi, un tāpēc eh, komisija, Eiropas parlaments un visas Eiropas institūcijas var definēt prioritātes šīs konvencijas ietvaros. Lai nu kā apvienotās nācijas mums lūdz pārskatīt, izvērtēt mūsu likumdošanu, lai veiktu pielāgojumus konvencijai, un tas ir politiskās gribas jautājums. Mums arī lūdza ieviest stratēģiju, Mm, kas attiecas uz uh, sieviešu un vīriešu līdztiesību. Un uh, šāda veida līdztiesība ir jāiekļauj stratēģijā. Ir jāņem vērā arī jaunās meitenes ar invaliditāti. Un ir jāveic arī vidustermiņa pārskats 2015. gadā, lai redzētu, mm, kādi ir elemen pozitīvi elementi, kas izriet no šīs stratēģijas. Uh, Rēdingas kundze 2012. gadā arī sāka svarīgu darbu un komisija ir apņēmusies izstrādāt direktīvas priekšlikumu līdz gada beigām. Nu, katrā ziņā tas bija ANO komitejas ieteikums. Un tāpat m, mm, tiek runāts par to, ka ir uh, jāizstāv sieviešu un jauno sieviešu ar invaliditāti tiesības, un tas jāiekļauj tiesību aktos. Un tāpat arī jāizsargā cilvēki, kuriem nav nodrošinātas pieejas tiesības, un ir jāprasa, jādara viss, lai īstenotu konvencijā minēto. Nu, lūk, pievērsīsimies tātad šiem tematiem šajā panelī. Jau tika minēts eh, lūgumrakstu skaits, ko saņemam katru gadu. Daudzi attiecas uz invaliditāti, citiem pat ir eh, miljons vai vairāk kā miljonu parakstu, kur tika lūgts Eiropas Savienībā pieņemt direktīvu eh, pret diskrimināciju. Un te, jāteic, ka padomē tās lietas aizķerās, Līdz ar to mums ir e, jāizmanto visa sava ietekme, lai pavirzītu šo lūgumu rakstu uz priekšu. Mm, te, tas ir universāls dabas jautājums. Mēs redzam, ka ir vienprātība šajā jautājumā. Jādara viss, lai lietas izkustinātu. Ir daudz lūgumu rakstu par pieejamību, tas jau tika minēts, tad ir Marakešas e, līgums. Mm ir diskusija par piekļuvi grāmatām, produktiem, neredzīgajiem cilvēkiem, drukātā materiāla pieejamība. Un, un tas ir jautājums, kurā ļoti svarīga ir politiskā grība, un vairākas gadus jau tas ir aktuāls, es esmu juridiskās komitejas locekli, bet ir jāizdara lielāks spiediens, lai nonāktu pie konkrētiem rezultātiem. Uh, Un tagad došu vārdu Astrīdai Aištedai. Viņa ir valsts norīkotā eksperte invaliditātes jautājumos. Viņa ir arī mm, ombude. Un mēs regulāri sazināmies, lai raudzītos, kā tad piemērotā no konvenciju. Tā tad ir arī ombuda biroja pārstāve. Šī institūcija ir ļoti aktīvi iesaistījusies tēmā, par kur šodien diskutējam. Došu vārdu Astrīdai. Gracias. Diemeram čē. Mem... Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, parlamenta locekļi. Uh, Eh, Eiropas ombuda Railijas kundze man lūdza piedalīties eh, šajā sanāksmē un izteikties par svarīgajiem ziņojumiem. Diemžēl Emīlija Railija šodien nav Briselē, pretējā gadījumā viņa labprāt uzstātos sanāksmē pati. Pirmais pārskatīšanas process ES bija ļoti svarīgs un notika augustā, tādējādi bija iespējams novērtēt līdzinējos noteikumus, procedūras, iespējas un veikt pārdomas par to, to, kas tad līdz šim ir paveikts. Bet pirms eh, vēršos pie CRPD mm, komitejas secinājumiem, vēlētos eh, runāt par ombudes darbu un paralēlēm, kādas varam novilkt starp mūsu darbu un lūgumrakstu komitejas darbu. Uh, Eiropas Savienības pilsoņu ar invaliditāti aizstāvība ir viens no mandātiem, kas arī tiek uzraudzīts, tāpat kā CRPD komiteja un lūgumrakstu komiteja. Mēs saņemam individuālu pilsoņu un organizāciju iesniegumus, un mēs šajā gadījumā to saucam par sūdzībām. Parlaments savukārt izskata lūgumrakstus, bet abos šajos gadījumos mums ir ne juridiskas reakcijas un atbildes. Ik viens pilsonis, kas rezidē Eiropas Savienībā, tāpat arī asociācija vai organizācija, kas ir reģistrēti Eiropas Savienībā, var iesniegt sūdzību. Un šī sūdzība var attiekties nevis uz ne tikai uz personīgiem pārkāpumiem, un cilvēkam var arī nebūt juridiskā kapacitāte. Mēs šajā ziņā esam elastīgi. Bet ir cita lieta, kurā ir mazākas elastības iespējas, ka ir jābūt runai par ES administrāciju, nevis lokālo, reģionālo vai valsts administrāciju, pat ja runa attiecas uz ES mērogu jautājumiem. Ombude cenšas eh, panākt to, ka ES struktūras un iespējas ir pieejamas visiem cilvēkiem, un ES darba laukam ir jābūt atvērtam, iekļaujošam un pieejamam cilvēkiem ar invaliditāti. Protams, tas attiecas arī uz mūsu pašu institūciju. Mēs turpinām strādāt pie tā, lai mūsu institūcija būtu pieejamāka un mēs ceram, ka tādējādi mūsu institūcija būs krietni redzamāka un cilvēki arī pie mums griezīsies, ja būs sūdzība, un cerams, ka arī iesniegs mm, savu pieteikumu, ja vēlēsies ar mums strādāt. Mēs strādājam pie konkrēta pasākuma, lai padarītu mūsu mājaslapu pieejamāku. Mums ir daļa tekstu vienkāršotā valodā, ko mēs mm, izstrādājam kopā ar Inclusion Europe, un eh, tās, šie teksti tiks tulkoti uh, 23 citās valodās no vienkāršas angļu valodas, tā lai būtu skaidrojumi un viegli uztverams teksts par to, kā iesniegt sūdzību ombudai un ar ko tad ombudu nodarbojas. Ko tad mēs varam darīt? Ir tātad šis sūdzību mehānisms, kas iespējams ir vispazīstamākais ombuda darbā, un minēšu divus piemērus šajā saistībā. Uh, Eh, jo paraugoties uz ziņojumu, mm, es redzēju, ka tur ir runa par nodarbinātību, pieejamību, bet eh, kas vēl varētu būt liederīgs? Tātad viens eh, Mm, piemērs ir par cilvēku, kas bija nedzirdīgs un gribēja piedalīties EPSO, un cilvēkam bija nepieciešams papildu laiks, bet uh, tas netika nodrošināts, un cilvēks sūdzējās. Uh, lieta vēl joprojām ir procesā, visas detaļas nevaru minēt, bet šajā gadījumā mēs konsultējāmies ar iesaistītiem personam. Vēl jautājums ir par Eiropas CV. Varbūt jūs zināt, ka Eiropās CV Mm, nav izlasāms ar papildu ierīcēm, līdz ar to neredzīgie cilvēki nevar pieteikties. Mums bija kandidāts, kurš bija neredzīgs un atbildīgā. Mēs piedāvājam, ka atbildīga aģentūra aizpildītu pieteikumu šī cilvēka vietā. Tātad, ja būtu jāveic kādas izmaiņas CV, tad cilvēks piezvanītu vai nosūtītu e-pastu Mm, atbildīgai cilv cilvēkam, kas tad veiktu izmaiņas, bet, kā varat iztāloties, šis nav apmierinošs risinājums. Līdz ar to atbildīgā ES aģentūra sadarbojas ar uh, vietējo skolu neredzīgajiem cilvēkiem, uh, lai mm, padarītu šo pakalpojumu nedaudz uh, labāku. Tas tad nu bija par sūdzībām un piemēriem, bet mums ir arī citi instrumenti mūsu rīcībā. Prīslī kungs uh, aicināja rīkoties pēc paša iniciatīvas tiem, kuri ir šajā satvarā, un mēs tā arī rīkojamies, mēs eh, rīkojamies pēc savas iniciatīvas. 2016. gadā ombude sāka mm, pašiniciatīvas darbību eh, par ES kohēzijas politiku pēc tam, kad saņēma vairāk sūdzības šajā jomā, jo īpaši vienu, kas attiec uz ES investīcijām uh, ceļot lielas ēkas. Ko tad mēs darījām? Konsultējāmies ar organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, interesētās personas, un mēs vēlējāmies redzēt, ka Eiropas komisija nodrošina to, ka Eiropas Savienības hartā minētās tiesības tiek ievērotas mm, tad, kad kohēzijas politiku piemēro dalību valstis, un mēs nonācām pie secinājuma, iespējams, tas nav eh, tradicionālais visu cilvēku skats, bet mēs secinām, ka komisija nav nu, tieši atbildīga par fondu pārvaldību, bet šādu argumentu nekad nedrīkstāt izmantot par eh, bezdarbības aizbildinājumu, jo it īpaši, ja fundamentālās tiesības tiek pārkāptas, tātad šī mm, izmeklēšana, pārbaude Mm, tika veikta un balstoties uz konsultācijām tika izstrādāti arī vadlīnijas par to, kā rīkoties, un mēs ceram arī un sagaidam mm, novembrī komisijas atbildi. Uh, uz šo rīcību. Nu, un ombudi šobrīd eh, domā par turpmāku nākotnes iespēju eh, prasībām, jo īpaši CRPD komitejas secinājumu kontekstā, jo te tiek izgaismotas problēmas es administrācijas līmenī, līdz ar to par to arī iesniegsim mm, dokumentu par pārskatīšanas jautājumu. Mūsu ofis eh, dalījās arī ar CRPD komiteju Mm, par eh, problēmu jautājumiem mm, divpusējā sanāksmē, un viens no diskusijas elementiem bija ESCRPD uzraudzības satvars konvencijas īstenošanā. Un kaut arī 2015. gads ir bijis salīdzinoši aktīvs, mm, šajā jomā mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams reformas šim uh, konvencijas satvaram, lai būtu ne, tas neatkarīgs un liederīgs. Un 15. gadā mēs daudz esam strādājuši ar visiem partneriem, mēs labi esam pazīstami, daudz informācijas um, uzzinājām un apmainījām, bet mēs uzskatām, ka um, šeit centrālais punkts ieinteresēties cilvēki darbosies saskaņā ar CRPD komitejas secinājumiem un um, strādās saskaņā ar monitoringa komiteju, kas arī saskan ar Parīzes uh, principiem, ka ir jābūt neatkarībai un ka jābūt atbilstošam finansējumam un juridiskajam satvaram. Lai nu kā, bet uh, ombudes birojs ir gatavs izmantot eh, visas pilnvaras, kas ir tā rīcībā, mm, lai pieņemtu izaicinājumus, mm, kas ir minēti konvencijā, un tādējādi nodrošināt eh, tiesības, kas ir arvien neatkarīgākiem un mm, sevi apliecināt gataviem es pilsoņiem ar invaliditāti. Lielas paldies par uzmanību! Muchas gracias, Astrid. Paldies, Astrid, un tagad uh, vārds Konstantinus Manopoulos kungam. Nē, Martas Tikins tagad izteiksies no vienlīdzības uh, uh, nodaļas no departamenta pamatiesībā ņeturā lūdzu. Madam Chair, members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Liels paldies par to, ka esat uzaicinājuši arī mūsu šo ļoti svarīgu uzklausīšanu. Diemžēl Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras direktors nevarēja ierasties. Viņš aicināja mani nolasīt viņa runu. Lūguma rakstu sūdzību mehānismi padara risinājums par realitāti. Tad viņiem tādējādi ir iespēja arī um, uh, pieprasīt savu īsten, tiesību īstenošanu. Vēlos šorīt runāt par trim lietām. Vispirms par sūdzību lomu, nodrošinot to, lai standārti tiktu īstenot. Tad es runāšu par izaicinājumiem, ar ko saskaras cilvēki, kad viņi ar sūdzību starpniecību vēlas īstenot savas tiesības. Un tad treškārt, ko praktiski varam darīt, lai iestātos par savām tiesībām ikdienā. Eiropas Savienība, tās dalība valstis, tām ir pienākums īstenot cilvēku ar invaliditāti tiesības. Šīs tiesības iekļaut arī savās politikās stratēģijās. Šie standārti aizsargā cilvēks ar invaliditāti. Šie standārti veido arī platformu, kur var tikt iesniegtas sūdzības. Kā Eiropas komisija jau to ir norādījusi, šie pasākumi ir liederīgi tad, ja šie pasākumi ir pieņemti un uh, tiek īstenot uz vietas. Piedāvātā vienlīdzīgās attieksmes direktīva un uh, pieejamības tiesību akti ir ļoti svarīgi. Abi šie akti tagad vēl tiek skatīti, analizēti. Uh, Lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti, mums ir arī jākoncentrējas uz uh, esošo tiesību akti īstenošanu. Šeit sūdzības, tā skaitā arī lūguma raksti, ko skata šī komiteja spēlē būtisku lomu. Iespēja izmantot uh, tiesu iestādes, izskatīt sūdzības ir fundamentāli svarīga, lai nodrošinātu tiesību īstenošanu. Tas uh, arī atspoļo to, ko nozīmē, ka standārti un vārdi kļūst par uh, realitāti, kas palīdz cilvēkiem viņa ikdienas dzīvēm. Uh, Tiesa iestāžu izmantošana padara cilvēkus spēcīgāks, tas ļauj cilvēkiem īstenot savas tiesības un arī saņemt kompensāciju gadījumā, ja tiesības tiek pārkāptas. Taču kompensācija mehānismi uh, ir eh, ne tikai svarīgi, lai cilvēks saņemtu arī eh, šo kompensāciju palīdzību, bet tas eh, norāda arī uz to, ka nākotnē nevarētu tikt ievērot tas viņu tiesības, sniedz rekomendācijas. Tad kādi ir izaicinājumi, ar ko saskars cilvēki, kad viņi mēģina īstenot savas tiesības? Uh, aptaujas par sieviešu, etnisko reliģisko minoritāšu, migrantu, uh, lesbiešu, geju, be, biseksuāļu uh, pieredze norāda uz uh, dažādiem diskrim, diskrimināciju incidentiem. Vairāk nekā 80% no etnisko minoritāšu imigrantu grupām, kur saskarušies ar diskrimināciju, nav ziņojuši par to nevienai atbildīgai iestādēji. Tas norāda uz to, ka saņemtais sūdzību skaits ir tikai redzamais bergdāļa. Kas eh, ir eh, zemūdens, tas arī paliek nezināms. Kādēļ eh, tik da, par tik daudz incidentiem netiek ziņots. Pirmkārt, eh, vienkārši tādēļ, ka daudz cilvēki nezina savas tiesības. Mēs eh, zinām, ka eh, tas tā ir, to mēs redzam arī Eirobarometra rezultātos, kas ir publicēts šī mēneša sākumā. Mazāk nekā puse no aptāju dalībniekiem zināja, kādas ir viņu tiesības diskriminācijā vai vajāšanas gadījumā. Uh, Otrkārt, arī nav pietiekama zināšanas par to, kur un kā iesniegt savu sūdzību. Dažkārt tas ir arī īpaši sarežģīti, jo dažādas iestādes, kas ir atbildīgs par dažādām sūdzībām, te runa par tribunāliem, tiesām, nacionāliem cilvēktiesību iestādēm, um, tiesības sārga organizācijas un tā tālāk. Līdz ar to cilvēkiem dažkārt vienkārši grūti saprast, pie kā vērsties. Uh, cilvēkiem ar invaliditāti. E, situācija ir arī sarežģīta, jo nav pietiekams informācijas par e, sūdzību procedūrām. Sešas dalību valstis e, sniedz informāciju par to, kā un kur sūdzēties par problēmām, ar ko nāk saskarties gadījumā, ja cilvēki vēlas balsot, nav pieejams internetlapas un tam līdzīgi. Tālāk ir arī praktiskas praktiski šķēršļi uh, sūdzību iesniegšanai. Procedūras ir garas un dārgas. Šie šķēršļi bieži vien ir vēl lielāki cilvēkiem ar invaliditāti. Viņi nevar pilnībā īstenot savas tiesības, izmantot uh, tiesvedību līdzīgi kā to dara citi. Piemēram, par politisko līdzdalību. 19 dalību valstīs cilvēkiem nav uh, juridiskās iespējas tieši izmantot tiesvedību. Tā vietā šiem cilvēkiem vispirms ir jāatgūst sava tiesiskā kapacitāte, vai arī kādam pilnvarotajam ir viņu vietā jās, jā, jā, viņu jāpārstāv. Un cilvēkiem, kuriem ir dažāds intelektuālā individualitāte, arī viņu iespējas piedalīties sabiedrībā ir ierobežot. Kā aizsargāt praksē pamatiesības? Kompensācija mehānismi, gan tiesu mehānismi, gan ārpustiesu mehānismi ir šī procesa centrā. Taču arī padomi ir ļoti būtiski. Šīs konsultācijas var arī palīdzēt identificēt šķēršļus, norādīt, kā šos šķēršļus var pārkāpt. E, Bijusi ANO e, cilvēktiesība komisāri norāda uz to, ka tikai e, precīza statistika var norādīt uz nepieciešamajiem um, sliekšņiem, nepieciešamiem ceļiem, kā mēs savus standartus varētu īstenot, un tad arī izvērtēt, cik efektīvs ir mūsu politikas, cik tās ir atbilstīgas standartiem. Mēs arī jau esam šorīt redzējuši, cik svarīga ir, cik svarīga ir pētniecība dati un analīzes, ko sniedz arī mūsu aģentūra, var palīdzēt, lai izstrādātu politiku, kas ir balstīta uz ļoti uh, konkrētiem datiem. Un tad arī saņemam informāciju, liecības no pašiem upuriem. Lūguma raksts uh, septembrī, kas tiek skatīts, ir viens no labākajiem piemēriem. Pilsonisko sabiedrība, kā cilvēki, jo ar invaliditātu organizācijas arī ir. Uh, vēl viens uh, veids, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, paust arī viņu mm, problēmas risināt uh, sūdzības. Lūgumraks komiteja, Eiros tiesības sārgs, uh, cilvēktiesība iestādes, dažādas organizācijas un arī uh, CRPD neat, neatkarīgi uzraug, neatkarīgs uzraugi iestādes. Bieži vien š, viņ, tiem visiem ir nepieciešami dati, lai varētu analizēt situāciju nepieciešama ir šo institūciju ekspertīze, lai pārvaldītu sūdzības. Un tad ir nepieciešama, protams, arī plaša informācijas kampaņa, lai cilvēki tiktu vairāk informēti par viņu tiesībām, lai viņi varētu saņemt nepieciešamo informāciju. Un mūsu aģentūras eh, ieguldījums ir jauna eh, weblapa, clarity, skaidrība Te mēs uh, palīdzam cilvēkiem arī sā, atrast ārpu, kuras ir ārpus tiesas iestādes, kas var skatīt uh, viņu sūdzības katrā dalību valstī. Cilvēki ar invaliditāti var izmantot arī uh, šo elektronisko rīku, kas tagad ir izmēģinājuma fāzē. Tas ir viens no piemēriem, ko mēs varam darīt. ANO rekomendācijas pār Eiropas Savienības uh, konvencijas īstenošana arī sniedz vadlīnijas. Eiropas Savienības tiesības atverēm jāspēlē svarīga loma, lai uh, šīs rekomendācijas tiktu īstenotas. Šeit arī lūgumrakstu komitejas ekspertīze ieguldījums būs ļoti svarīga. lai šīs rekomendācijas varētu pilnībā īstenot, organizējot informācijas kampaņas, apmācību un tam līdzīgi. Lielas paldies! Paldies! Un tagad uh, dod vārdu arī Enrutonai. Eiropas Invaliditātes fonda direktorei. Jūs uh, veicat ļoti svarīgu darbu. piedalīties arī šajā starpgrupā un daudz mums arī palīdzat. Lūdzu, Katrīna. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi, viesi, kolēģi, visi, kas klausās šo uzstāšanos arī tīmeklī. Es gribētu runāt par eh, šo jautājumu skatoties no invaliditātes fóruma prizmas. Mēs apvienojam nacionālas organizācijas gan Eiropas Savienībā, gan Eiropas līmeņa organizācijas un vispārējos. Mēs esam ieradušies lai runātu par uh, savu lomu kā organizācija, kas pārstāv šo cilvēku intereses, mēs arī sadarbojamies ar organizācijām, kas īsteno Eiropas Savienības likumdošanu nacionālā līmenī, un mēs pārstāvam neatkarīgo ES um, ietvaru organizāciju, kas jau tika pieminēts šurī. Uh, Mēs tāpat sadarbojamies ne tikai ar pēti komiteju, bet arī ar citām komitejām Eiropas parlamentā. Gribēju pateikties uh, jūsu komitejā par šīs uzklausīšanas organizēšanu, kas ir uh, sagatavota īstajā brīdī. Tā tad ir 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti Eiropas Savienībā, un jāsaka, ka šis ir arī ļoti vēsturisks brīdis cilvēku tiesību likumdošanai. Mēs esam arī uh, saņēmuši ieteikumus uh, no lūgumrakstu komitejas. Mēs esam uh, arī labāk izpratuši, kā aizsargāt šo cilvēku tiesības visā Eiropas Savienībā, un ir arī ieteikti vairāki pasākumi, uh, Eh, ko vajadzētu īstenot pirms 2019. gada, bet, protams, arī eh, katru gadu ir eh, jāatskaitās par paveikto. Komisija vēlējās dzirdēt, kas tad notiek saskaņā ar Eiropas pieejamības akta īstenošanu tālāk neatkarīgs uzraudzības ietvars un trešām kārtām pārskats, ko minēja Aistara Asfera Gutskundze. Mēs eh, zinām, ka jūsu komiteja gatavo ziņojumu eh, kopīgi ar Lībe komiteju par nodarbinātības jautājumiem. Vēl kāds svarīgs aspekts, eh, kas netika vēl pieminēts komiteja saskaņā ar 33. pāntu, um, tā tad ir šis neatkarīgais ietvars, bet komitejai Eiropas Savienībai vajadzētu izveidot šādus atskaites punktus visās um, institūcijās. Tagad tāds pastāv komisijā, bet ir jābūt arī tādam atskaites mehānismam šajos atskaites punktos, struktūrās. Parlaments te varētu spēlēt savu lomu pārliecinošāk. Uh, Priekšsēdētāji teica, ka parlaments formulē, ieskicē politikas jomas, tā ir šī svarīgā līdz likumdevēja loma, un to vajadzētu patiešām arī parlamentam pašam pārdomāt, kā to labāk īstenot. Jāsaka, ka EDF ļoti augstu vērtē komitejas sagatavotos ieteikumus, un mēs patiešām ar nepacietību um, vēlamies to visu īstenot turpmāko gadu laikā, ņemot vērā arī tās jomas, kur jārīkojas nekavējoties bija vēl kāds ieteikums, kas ir ārkārtīgi svarīgs saskaņā ar 4. pāntu. Konvencijas 4. pānta 3. punktā ir runāts par šo cilvēku iesaisti dažādās organizācijās. Un komiteja lūdza, lai Eiropas Savienība sagatavotu tādu ētikas kodeksu struktūrālā dialoga izveidei. Un mums ir jāsaprot, kā sagatavot, kā izveidot šo struktūrēto dialogu gan dalību valstīs, gan arī um, citviet. Nākamgad mēs esam lēmuši veidot tādu uh, modeli ētikas kodeksam, lai labāk varētu īstenot mūsu aktivitātes visās organizācijās. Un pateicoties uh, šādai uzklausīšanai, mēs varēsim labāk saprast, kuri vēl ir vājās vietas, uh, kuras ir tās struktūras, ar kurām var sadarboties. EDF turpinās uh, darīt, uh, veikt savu darbu un uh, mēs esam ļoti daudz darījuši pēdējo divu gadu laikā un tika lēmts, ka organizācija līdz Eh, savam pilnvaru laikam strādās eh, tādā pašā sastāvā, bet pēc tam, protams, mums vajadzēs ievēlēt jaunu priekšsēdētāju, un tas eh, noteikti sasauc arī ar Eiropas parlamenta veikumu. Kā Eiropas ombuds savos secinājumos teica, protams, ir e, jāgarantē, lai visi orgāni darbotos neatkarīgi saskaņā ar konvencijā teikto, bet, protams, šeit ir arī 33. panta mehānisms, kas ir ārkārtīgi iedvesmojoši. Tad, kad Eiropas Savienība domā par ietvara pieņemšanu nacionālā līmenī, tad uh, ir jādomā, kā to labāk pieskaņot arī ES ietvaram un saskaņā ar 33. pantu, kur ir runāts par organizāciju un uh, personu iesaisti, kam ir invaliditāte, tas uh, patiešām ļoti svarīgi. And we also look forward to reaction from the, the focal point, from the European Commission, Arī Eiropas komisijai ir jāiesaistās domājot par uh, organizāciju pietiekamu finansēšanu. Un noslēgumā uh, pievērsīšos dažiem aspektiem ziņojumā, kas man šķiet patiešām ļoti būtiski turpmākajām aktivitātēm. Kā Marks Prīslīs teica, EDF ir tāda aizsargājoša loma un kā jau uh, tika minēts, mēs sniedzam informāciju, un ir daudzi e, cilvēki, kas nezin, kādas tiesības viņiem pienāks un kas ir jādara, piemēram, vai viņi var griezties lūgumrakstu komitejā pie ombuda vai, nu, kādā citā organā. Četrdesmit septītajā ziņojuma lapusē ir ieteikumi pētī komitejai. Tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi zinātu, kā kaut vai sagatavot šo lūgumu rakstu, kam to adresēt. Vakar mums bija apmācības pasākums, un tur arī bija tāda modelēšana, kā var sadarboties ar CDP komiteju Ženēvā. Tātad, kā var iesniegt arī uh, lūgumu rakstu komitejai Ženēvā? Cilvēkiem ar invaliditāti tas ir ļoti svarīgi. Nu, ko darīt, kā, kur vērsties ar savu sūdzību, kā parūpēties, lai man vispār atbildi? Tika eh, runāts arī par šo sūdzību iesniegšanu tiešsaistē. Nu, cilvēkiem ir jāparāda ceļš. Ja pētī komiteja sagatavos tādu orientējošo sarakstu, tas būtu patiešām ļoti vērtīgi. Es dzirdēju, Marta pieminēja, ka 80 gadījumi, kad cilvēki tiek diskriminēti, 80% gadījumu, kad cilvēki tiek diskriminēti pēc uh, savas rases, nu, šie gadījumi vispār nekur netiek izskatīti, pat sūdzības netiek iesniegts, jo cilvēki vienkārši nezin, kur vērsties, pie kā iet, uh, kam lūgt palīdzību. Mums ir uh, jāparūpējas, lai cilvēki zinātu savas tiesības, lai viņi zinātu, kur sūdzēties nepieciešamības gadījumā. Un tālāk lūgumrakstu komitejā tika iesniegta arī kāda sūdzība ar vienu miljonu parakstu un septembrī jau jūs runājāt par šo lūgumu rakstu, un tur tika pieprasīts arī pieņemt direktīvu, un uh, Domāju, ka tas ir ļoti liels eh, ES ieguldījums, eh, lūgums arī īstenot eh, ANO konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti mm. Tas bija iekļauts arī uh, secinājumos. Mēs ar nepacietību gaidām turpmāko sadarbību, uh, vēlamies uzlabot koordināciju un mēs vēlamies visi kopīgi gal galā uzlabot aizsardzību cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi labāk varētu piekļūt uh, visām struktūrām, kas ir nepieciešams šo tiesību īstenošanā. Paldies! Paldies, Katrīna! Tagad eh, došu vārdu nākamajai runātājai, Imakuladai Placencijai. Viņa strādā Eiropas komisijā. nodaļā, kas sadarbojas ar cilvēkiem ar invaliditāti, viņa domāja ļoti labi, pazīst drēbi, imakulāda. Man liels prieks, ka esi ieradusies. darbs, ko tu dari, ir patiešām ļoti vērtīgs, un mums ir ļoti liels gods tevi šodien uzklausīt. Lūdzu, Imakulāda, paldies! Arī man ir liels uh, gods šeit uh, šodien uzstāties un ātri pastāstīt, kādā veidā komisija strādā pie šiem novērojumiem, kā mēs analizējam situāciju. Es gribēju sākumā uzteikt pētī komiteju par šo uzklausīšanu, jo tā patiešām ir ļoti svarīga. Kā jau minēja iepriekšējie runātāji, iepriekšējā uzklausīšana notika 27. un 28. augustā šogad, un uh, Eiropas Savienības delegāciju pārstāvēja mūsu ģenerāldirektors, viņš pārstāv uh, nodarbinātības ģenerāldirekciju komisijā, bet delegācijā tāpat uh, bija 22 dalību valstu eksperti, viņi piedalījās uh, šajā pasākumā kā novērotāji, un mēs ļoti augstu vērtējām arī mm, to, ka piedalījās dalību valstu eksperti gribētu atzīmēt Bija arī uh, struktūras, kas uh, piedalījās atsevišķi no ES delegācijas. Uzklausīšanā tika uzdoti vairāki jautājumi, tika runāts par Eiropas Savienības kompetencēm, par dažādām jomām transportu, uh, tiesiskumu, nodarbinātību, attīstības sadarbību, bet tāpat tika pieminēta arī konvencijas īstenošana Eiropas Savienības institūcijās, runājot par pājumti, nodarbinātību, veselības apdrošināšanu un bērnu iekļaušanu sabiedrībā. Tādu bērnu, kam ir invaliditāte, iekļaušanu sabiedrībā, piemēram, arī Eiropas skolās ieteikumi tika uztverti atzinīgi, un es gribētu teikt, ka komisija nekavējoties apstiprināja to, ka ir apņēmības pilna turpināt darbu, īstenojot uh, ANO rekomendācijas. Bija arī trīs ieteikumi, uh, uz kuriem reaģēt vajadzēja nekavējoties, uh, piemēram, uh, kompetenču definīcija, komisijas iesaiste ANO ietvara īstenošanā un Eiropas pieejamības akta pieņemšana. Um, to prepare for the withdrawal. Mēs eh, nākamajā sēdē runāsim par eh, ANO ietvaru īstenošanu. Tā būs pēdējā sēde, kurā eh, komisija piedalīsies kā šī ietvara dalībniece. Mēs eh, šos ieteikumus, protams, darām zināmus visām iesaistītajām pusēm un ir plānot arī vairāk pasākumu, lai garantētu korektu īstenošanu. Uh, Mēs esam arī uh, paredzējuši tikšanos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai šo darbu veiktu labāk, un bija arī tikšanās uh, komisijā, lai izplatītu uh, šīs ieteikumus dažādos dienestos, dažādos ģenerāldirektorātos, un ir. Uh, parā, plānot arī tikšanās ar dalību valstīm invaliditātes augsta līmeņa grupas ietvaros, un Mēs arī uh, gatavojam um, turpmāku uh, invaliditātes stratēģijas izplatīšanu. Mums ir arī paredzēts konsultācijas ar sabiedrību, ņemot uh, vērā arī, teiksim, uh, sāziņu ar cilvēkiem, kam ir uh, kāda veida garīga invaliditāte. Uh, lai varētu apzināt uh, arī, nu, teiksim, galvenās problēmas, ar, viņas, ar kurām viņi sastiepas ikdienā. Un tagad uh, dažos vārdos uh, pievērsīšos svarīgākiem ieteikumiem. Es jau pieminēju ietvaru. Es arī minēju, ka būs progresa ziņojums par stratēģijas īstenošanu, bet ir vēl divas citas neatliekamas rekomendācijas, jeb ieteikumi. Es jau teicu, ka komisija sagatavos ESAKI sārakstu. Šo darbu sāksim, cik vien ātri iespējams, un drīz noslēgsies darbs pie Eiropas pieejamības akta. Uh, Un vēl uh, gribēju pievērst jūsu uzmanību paredzamajām iniciatīvām pirmām kārtām par brīvu pārvietošanos. Komisija gatavo priekšlikumus uh, savstarpējai invaliditātes apliecības atzīšanai dalību valstīs. Uh, Tas būs tāds kā pilotu projekts. Mēs ceram, ka tas gūs uh, atbalstu un uh, galu galā vainagosies ar cerētajiem augļiem, lai dalību valstis varētu to pietiekami labi īstenot savās teritorijās. Mēs ar prieku uzklausījām komitejas atzinīgos komentārus par attīstības sadarbības jautājumiem un struktūra fondiem, un mēs ļoti labi arī. Uh, Apzināmies, ka ombuda komentāros bija daudz vērtīga un ar nepacietību gaidām šo fondu turpmāku pārņemšanu, īstenošanu. E, un komisija arī strādāja pie um, priekšlikuma par darba un privātās dzīves apvienošanu. Mēs tur ņemsim vērā arī invaliditātes aspektus. Un visu beidzot par neseno cilvēku tiesību rīcības plānu, tas nu pat tika pieņemts, un tur kā prioritāte tiek minēta piekļuve fakultatīvajam protokolam, par to komisija jau runāja 2008. gadā. Visu beidzot gribētu bilst, ka neskatoties uz uh, ietvara atcelšanu komisija turpinās strādāt pie tādām aktivitātēm, lai varētu veicināt, aizsargāt šīs uh, tiesības cilvēkiem ar invaliditātu. Mēs novērosim, kā tas tiek īstenots. Mēs arī um, organizēsim darba fórumu uh, jau šogad. Un mēs uh, arī atbalstīsim uh, nacionālo ietvaru tikšanos kopīgi ar ANO struktūrām. 7. 8. decembrī ir arī plānota konference. Uh, komisija tad uh, atzīmēs uh, dienu, kas veltīta cilvēkiem ar invaliditāti. Tur piedalīsies NVO, invalida organizācijas un uh, Mēs turpināsim veikt apmācību konvencijas sakarā. Mēs arī turpinām finansēt Eiropas līmeņa NVO. Mēs arī turpināsim izskatīt sūdzības, ko saņemam no pilsoņiem, un ja runājam par novērošanas pasākumiem, uh, ir jāuzlabo statistikas datu apkopošana Eiropas Savienības līmenī, ir jāsagatavo dažādi rādītāji, lai varētu labāk novērot uh, konvencijas iedzīvināšanu praksē, lai varētu novērot šādu invaliditātes problemātiku Eiropas pusgada ietvaros, protams, uh, ir uh, nepieciešams salīdzināt situāciju ņemot vērā to, kā eh, šīs politikas izjūt uz savu tādu cilvēku ar invaliditāti un bez invaliditātes. Un mēs šogad tieši padziļināti izpētām eh, nodarbinātības tirgu. Tālāk arī ziņojums par pamatiesību hartas īstenošanu, tur ir arī nodaļa par invaliditātes tiesību ievērošanu saskaņā ar CRPD Un vēl tikai gribēju pieminēt, ka invaliditātes tiesības īpaši ir jāievēro tad, kad komisija veic savus ietekmes izvērtējumus, uh, un tas, protams, uh, tiek ņemts vērā, kad mēs gatavojam jaunas priekšlikumus saskaņā ar ERPD. Paldies par jūsu uzmanību. Muchas gracias, Immaculada. Lielas paldies, Imakulada. Tagad pāriesim pie video prezentācijas. Eh, Damie, uzklausīsim Damienu Tātiču, ANO komitejas eh, par cilvēku ar invaliditāti tiesībām loceklis. Viņš eh, ļoti lielu uzmanību pievērš invaliditātes jautājumiem dažādās valstīs, un viņš ir sagatavojis video, kas atspoguļos ANO komitejas viedokli par šiem jautājumiem. Uh, Dāmas un kungi, godātie Eiropas parlamenta locekļi, dārgie kolēģi, ir liels gods un prieks piedalīties publiskajā uzklausīšanā Man ļoti žēl, ka nevaru personīgi pievienoties šai uzklāsīšanai, jo, diemžēl, man jau ir iepriekšēji pienākumi, kurus nevarēju pārcelt, bet centīšos izmantot moderno tehnoloģiju davātās iespējas un nosūtu jums šo video ziņu. Un es vēlētos pateikties organizatoriem par sniegto elastību un. Um, iespēju jūs uzrunāt šādi. Savā prezentācijā es īsi pieskaršos dažiem svarīgiem jautājumiem, kas saistās ar neseno vēsturisko dialogu starp Eiropas Savienību un ANO komiteju par tiesībām mm, cilvēkiem ar invaliditāti un par ES sākotnējā ziņojuma pārskatu mm, konvencijas piemērošanu. Un tas bija tiešām vēsturisks notikums, jo pirmo reizi starptautiskā reģionāla organizācija ir sākusi interaktīvu dialogu ar cilvēku tiesību uh, Mm, um, struktūru. Visu pirms šīs dienas uzklausīšanas kontekstā es vēlētos ar jums dalīties komitejas bažās par to, ka Eiropas Savienība vēl joprojām nav ratificējusi mm, fakultatīvo protokolu konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kas e, varētu ļaut e, cilvēkiem iesniegt e, sūdzības par iespējamām pārkāpumiem konvencijai komitejā, un tāpēc komiteja aicinājās ratificēt konvencijas fakultatīvo protokolu un Ceram, ka tas arī drīzumā tiks dārīts, un mēs arī sagaidām, kā parlaments uh, mm, arī darīs uh, to, kas ir tā spēkos. Pie tam komiteja bija arī no uh, rūpējusies par to, ka nav bijusi transversāla uh, analīze juridiskiem satvaram un politikai, kāda tiek īstenota ES. Tāpat arī saist, netika veikta analīze par harmonizāciju, kas attiecas uz konvencijas noteikumu piemērošanu. Tāpēc mēs iesakām sasaistīt, mm, tā, tāpēc mēs iet ieteicām veikt sasaisti ar vidustermiņu pārskatu un Eiropas e, invaliditātes stratēģiju 2010-2020, un komiteja norādīja, ka šādas analīzes rezultātam vajadzētu būt rīcības plānam, lai piemērotu konvencijas par cilvēkiem ar invaliditāti nosacījumus. Un tā, lai to darītu ES līmenī pie tām, uh, Kaut arī ir uh, daudzas slavējamas individuālas ad hoc konsultācijas, ko veic uh, dažādas struktūras e, un ko veic arī ES kopā ar mm, um, invalīdu pārstāvjiem komiteja, joprojām ir norūpēsies, ka nav pastāvīga konsultāciju mehānismu. Tāpēc mēs ierosinātu ES izveidot struktūrētu dialogu ar cilvēkiem ar invaliditāti, izmantojot uh, Mm, reprezentīvo organizāciju starpniecību, to starp arī iekļaujot cilvēku, eh, bērnus ar invaliditāti un sievietes un meitenes, un eh, kas tās pārstāv, un, tā, un tāpat arī piešķirt uh, specifisku budžetu šī struktūrētā dialoga uzturēšanai tā lai šī konsultācija būtu visaptvaroša. Pie tam mēs red, um, secinām arī, ka Eiropas Savienība joprojām nav apstiprinājusi pieejamības aktu. Mēs bijām ļoti gandarīti dzirdēt, ka daži no Eiropas parlamenta locekļiem uh, runāja par Eiropas parlamenta pozīciju šajā jomā, un mēs ceram, ka es pieņems turpmākā gada laikā šo aktu. Pie tam mēs esam atzīmējuši mm, ar zināmām bažām, ka dažādi tiesību akti uh, kas attiec uz sociālo aizsardzību, veselības aizsardzību, piekļuvi izglītībai, tika ēs pieņemti, bet tur nebija skaidra aizlieguma eh, veikt diskrimināciju, kas balstītu uz invaliditāti. Tāpēc komiteja rekomendēja ēs veikt horizontālu, transversālu mm, vienlīdzīgas attieksmes aktu un mm, arī uh, sagaida, ka eksplicīti būtu noteikts, ka nevar būt kāda diskriminācija šajās jomās, un mm, vēl jāteic, ka mm, šī publiskā uzklausīšana saistās arī ar monitoringu, tas ir ļoti svarīgi dialoga kontekstā, mm, un, jo īpaši piemērojot 33. pantu konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, uh, Un šajā 33. pantā šie noteikumi nav pilnībā piemēroti. Mm, tad, kad es izveidoju monitoringa mehānismu, lai uzraudzību, uzraucītu konvencijas piemērošanu. Vēl mm, jāteic, ka komisija ir norīkojusi fokālo punktu un mm, monitoringa satvara locekļus. Mm, locekli, un tāpēc komiteja iesaka Eiropas Savienībai pieņemt pasākumus, lai grozītu un mainītu monitoringa satvaru, lai tas pilnībā sakristu ar par, Parīzes principiem, lai nodrošinātu tā neatkarību un piešķirtu pietiekamu finansējumu efektīvai tā darbībai un sniegtu iespējas indi, personisku ziņojumu iesniegšanai, kas arī saskanātu ar Parīzes principiem Un visbeidzot būtu arī saskanība ar 33. pantu, kas nodrošinātu, ka cilvēki ar invaliditāti ar eh, pārstāvniecības organizāciju palīdzību tiktu pārstāvēti tādās šādā monitoringā un vēl daži eh, temati, kuriem vēlos pieskarties. Eh, protams, ir jūtama šī migranta migrantu un bēgļu krīzi, un komiteja rekomendēja ES pieņemt pasākumus uh, par to, ka visa tās uh, mm, humanitārā palīdzība, darbība un stratēģija, ka tām visām ir jābūt pieejamai uh, cilvēkiem ar invaliditāti un ka tā paredzētu arī inva, cilvēkus in, ar invaliditāti, lai neviens netiktu aizmirsts šajā mm, skumjajā situācijā. Un visbeidzot, te ir arī virkne dažādu rekomendāciju, kādu komiteja ir mm, veikusi ES, mm, un viena no tām ir, ka vajadzētu mm, īpašu raundu par mm, sarīkot par, īpa, par piekļuvi informācijai, jo ir daudz dažādu publisku pasākumu, kas notiek dažādās ES institūcijās, un tās ir arī, lai būtu pilnīga piekļuva šiem pasākumiem arī cilvēkiem ar invaliditāti. Un visām mājaslapām arī jābūt pieejamām. Mēs e, e, vērtējam augstu to, ka tiek veicināta zīmju valoda, bet uh, nav pietiekami viegli lasāma formāta, un mēs aicinām Eiropas parlamentu pieņemt pasākums, lai parūpētos par to, ka dokumenti, kas tiek pieņemti, tiktu konvertēti vieglos formātos un pieejamos formātos. Un es pateicos par jūsu uzmanību, ja jums būs kādi komentāri vai jautājumi, kas izriet no manas prezentācijas. Uh, lūdzu sazinieties ar eh, uzklausīšanas organizatoriem, kuri man tos pāradresēs, un tad es centīšos atbildēt pēc iespējas ātrāk. Vēlreiz paldies par uzmanību un labu veiksmi! Pues, eh, muchas gracias también. Lielas paldies! Ekičkungam, jūs ļoti labi rezumējāt. Ano. Oh, gala apsvērumus, kas tika pieņemti augustā. Tagad nedaudz debatēsim. Un arī ar zīmju valodu iztulkosim visus jautājumus. Lūdzu. I don't know if my colleague Helga Stevens should speak first because I know she's the rapport. Varbūt kolēģi varētu runāt pirms manis, jo viņi ir referenti atbildīgajā komitejā. Labi, nu mēs strādājam ļoti cieši pie šiem jautājumiem. Paldies par šo uzklausīšanu un par to, ka šīs jautājums ir īpaši izcelts. Vēlos tiešām arī uzteikt komiteju par to, kā arī norganizēt eh, šo uzklausīšanu, lai tad, tad arī būtu pēc iespējas um, pieejamāks, uh, pieejamāks arī mūsu debats, un tas arī konvencijas 4. pantā, un tiešām jūs esat uh, paraugu komiteja Eiropas parlamentā. Otra lieta. Uh, Jā, ir šī uzklausīšana, jo mēs vēlamies lai šī konvencija par tiesībām, kāds ir cilvēkiem ar invaliditāti, tiktu labāk uh, īstenota. Ļoti svarīgi jau arī norādīt no paša sākuma, ka konvencijas sasniegumi starptautiskā līmenī un tas, kā arī Eiropas Savienība tieši iesaistīta, ir ļoti laba ziņa. Tas ir labākais, kas tiešām ir noticis. Um, cilvēku ar invaliditāti pasaulē kopš daudziem gadiem. Tajā pat laikā mums ir jāskata mūsu prakses, tādēļ arī šī uzklausīšana, kur mēs visi priecājamies piedalīties. Es tiešām, jā, gribētu zināt, kāda bijusi atcerības ar procesu un rezultātu. Šorīt mēs par to visu runājam un vēlamies nākt pēc tam klajā ar secinājumiem. Ir ļoti svarīgi, lai būtu konkrēti rezultāti un nevis mēs runājam par procesiem. Jau kopš 2009. gada Eiropas Savienība īsteno šo konvenciju jau septiņus gadus vai kāds varētu apgalvot, ka um, tādēļ ir vismaz viens cilvēks ar invaliditāti, kurš tagad dzīvo labāk. Respektīvi ir jautājums, kā tad šī konvencija ir īstenot, vai tas tā ir mainījis cilvēku dzīvi. Un, protams, mēs nevaram atbildēt šo jautājumu. Mēs teiktu, jā, mēs vēlējāmies ieviest izmaiņas. Uh, vēlamies arī sevi pārbaudot par šo, un arī es pētījumā tiešām arī skatos uz šiem konkrētajiem piemēriem, bet es norādu arī uz to, cik grūti ir identificēt cilvēku, kas efektīvi izmanto šī parlamenta lūguma rakstu procesu, un, jo viņiem nav iespējams to darīt citādāk. Te ir rekomendācijas arī par šīm uh, pašiniciatīvas ziņojumiem, par faktiem un tā tālāk, bet mēs to visu būtu arī darījuši bez konvencijas. Jautājums ir, kāda ir pievienotā vērtība mūsu darbam, kā mēs to darām citādāk, mm, atbilstīgi konvenciju pienākumiem. Treškārt, es ceru, ka Eh, divi deputāti, kas pārstāv eh, lūguma raksta komiteju, arī iesaistīsies šajās debatēs, un tiešām būtu ļoti interesanti redzēt, kā viņi tad arī ziņos eh, jūsu komitejai, un tad, kas notiek pēc tam. Jūs arī varat izskrīt šīs komitejas ētiešo lomu, varbūt arī pēc šīs uzklausīšanas mēs varētu nākt lajā ar konkrētiem ieteikumiem par to, vai šī ziņošana notiek, kā rekomendācijas tiek īstenotas vai tas ir kā tas ir ziņojumā, sekretariātam formāli ir jāuzņems par to atbildība. Es domāju, ka komiteja tiešām varētu ļoti tieši rīkoties īstermiņā šajā sakarā. Tas būtu ļoti labi. Es zinu arī, ka Helga un citi mm, veids ļoti svarīgu darbu. To vēlos uzteikt savos noslēguma vārdos. Uh, Eiropas parlamenta loma Eiropas Savienības tiesību aktu satverā šajā regulējumā. Šīs debats noteikti var sniegt tur arī savu ieguldījumu, bet nodarbinātības libe komitejā noteikti ir jārunā par šo jautājumu. Paši mēs nevaram sniegt visas atbildes. Un ne šodien. Un visbeidzot, lieta ir tāda, ka mēs, jā, atkal varētu runāt arī par to, ka pat par spīti tam, ka ir šī konvencija tik un tā Eiropas Savienība strādāt pie šīs vienlīdzības direktīvas, neatkarīgi no šīs konvencijas, un Eiropas parlaments jau arī pie tā strādā, par to ir balsojis. Līdz ar to tam nav nekāda sakara ar konvenciju, to mēs varam teikt. Bet no otras puses mēs varam arī apgalvot pretējo. jo teiktu arī mūsu partneriem komisijā un padomē par to, ka šī tiesība akta pieņemšanas novēlojums ir nepieņemams atbilstīgi citiem instrumentiem, ko esam parakstījuši. Tad, tad šie cilvēki, kas rīkojas liekulīgi un netur savus solījumus, ir miljoniem cilvēki ar invaliditāti Eiropas Savienībā, kas gaida jūsu rīcību. Līdz ar to ir jums jārīkojas un uh, jāpieņem šī likumdošana. Eiropas parlaments ir gatavs to darīt. Paldies! Liels paldies! Es nedaudz vēlos uh, pakomentēt. Varbūt arī, ja citi vēlas reaģēt, uh, jūs varat to darīt. Pēc tam došu vārdu Helgai. Es domāju, ka ANO konvencija tomēr bijusi fundamentāla. Tā ir pirmā reize, kad eh, cilvēki ar eh, invaliditāti arī paši piedalās šāda teksta izstrādē. Šīs nav, eh, šīs nav procesa beigas, nē, mēs esam likuši pirmo ķieģeli un pārējie arī tiks likti. Mēs runājam par uh, iekļaušanu, par uh, vienlīdzīgām iespējām cīņu pret diskrimināciju, līdzdalību darba tirgu. Esmu pārliecināta, ka bez ANO konvencijas mēs arī būtu šādi rīkojušies, bet mums bija vismaz nepieciešams šis references punkts, atsaucas punkts. Jā, protams, ka vēl ir daudz darāmā. Protams, ka ir daudz arī jāīsteno, jo īpaši iekļaušanas un izglītības jomā daudz lietas, kas vēl nav perfektas, un arī daudz pienākumu vēl netiek ievēroti, bet, protams, ir arī daudz grūtību. Lai veikt šos saprātīgos pielāgojumus un arī pret diskriminācijas jautājumi netiek vēl pilnībā nopietni risināti. Vairāk kā 90% diskriminācija incidentu netiek uh, par tiem ziņots. ka nepieciešams paplašināt šo likumdošanu, iekļaut arī citas nozares, jā, bet kas ir ļoti svarīgi, uh, Svarīgi ir sniegt arī informāciju, pat ja tās ir tikai piliens okeānā, es tomēr domāju, ka tas liek cilvēkiem domāt. Katru dienu jāatkārto šis arī komisijai, jāizdara spiediens uz komisiju, lai šīs regulējumi, šī likumdošana tiktu visbeidzot arī pieņemta un īstenota. Jo visiem par to ir jādomā, ja mēs vēlamies iet uz priekšu. Līdz ar to jā, es varu piekrist jūsu sacītajam. Ir daudz, daudz darāmā, bet, nu, konvencija ir vismaz mūsu, vismaz kaut kāds mūsu atskaits punkts, tas ir, tā ir mūsu ceļa kārte. Un es saprotu, jā, ka šis ceļš ir uh, pilns ar uh, šķēršļiem. Helga. Thank you very much. Liels paldies. Liels jums paldies par jūsu klātbūtni. Es arī vēlos pateikties lūgumrakstu komitejai, kas organizē šo uzklausīšanu. Paldies, ka uzklausāt mūsu viedokli. Tas ir ļoti svarīgi, tā kā to minēja arī kolēģis. Mums ir jārada piemērs citām komitejām, jo īpaši ar eh, piekļuvi, kas šeit ir nodrošināta, jo ir ļoti daudz sanāksmi, kur cilvēki ar invaliditāti nevar piedalīties fizisku apsvērumu dēļ. Bet uh, mēs esam tādi paši Eiropas pilsoņi kā citi, un tas ir jāpatur prātā, jāceras. Uh, ko es vēlētos eh, jautāt, varbūt brīdināt arī kolēģis. Iekļaušana ir piemērs, un liels paldies arī jums par eh, ieguldīto darbu, la, organizējot šo uzklausīšanu. Jūs zināt, es esmu referente, strādāju pie uh, ANO konvencijas īstenošanu eh, cilvēkiem ar invaliditāti ziņojumu. Un es strādēju notarbinātības komitejā, strādēju arī ar Libe komiteju un esmu iesaistīta šajā darbā. Un, protams, arī ar lūgumu rakstu komiteju es strādāju pie šī jautājuma. pilsoniskās sabiedrības, kas strādā pie jautājumiem ar cilvēku eh, pie jautājumiem, kas ir aktuāli cilvēkiem ar invaliditāti, daudz, daudz dažādas asociācijas, organizācijas strādā ar šiem jautājumiem, ir ļoti būtiski, lai viņi varētu paust cilvēku ar invaliditāti balsi, viedokli, lai tas tiktu atspoguļots debatēs, lai tie būtu tieši šie cilvēki, kas paši par sevi runā, ne tikai asociācijas organizācijas, kas runā par viņiem. Eiropas komisija ir oficiāli paziņojusi, ka viņi ievēros uh, ANO konvenciju rekomendācijas. Es arī piedalījos konstruktīvajā dialogā augustā Ženēvā. Es pateicos uh, komisijai, vēlos arī tiešām respektēt to, kā komisija strādājas ar šo monitoringu komiteju šeit Eiropas parlamentā. Es uh, arī vēlos uh, redzēt, kā mēs varētu saglabāt šo konstruktīvo sadarbību ar Eiropas Savienības struktūrām. Uh, jo mums visiem ir atbildība un loma spēlē mano konvencijas īstenošanā. Esmu pārliecināta, ka mēs ras, radīsim arī veidu, kā uh, iesaistīt komisiju, jo pār, esmu pārliecināta, ka komisija noteikti spēlēs arī konstruktīvu sadarbības lomu. Un šeit mēs runājam arī par eh, Eiropas Savienības pieejamības eh, konvenciju, par to jau ir diskutēts ļoti ilgi. ANO ASV jau 90. gados ir eh, piemērots un pieņemts šīs tiesība akts, ir pagājuši 25 gadi. Mēs esam ļoti iekavējuši Eiropā, un tas ir ļoti liels kauns. Tas ir visai liels pazemojums, jo mūsu vis, valsts taču iestājas par cilvēku tiesībām, pamatiesībām jau izsēnis, taču mums ir jāmaina attiecībās cilvēkiem ar invaliditāti. Ir jāiestājas par to, ka vienlīdzīgas tiesības var tikt nodrošināts arī ar pieejamības starpniecību. Izmantosim arī citu valstu pieredzi, kuras jau ir strādājušas pie šīs vienlīdzīgās pieejas jau daudzus gadus. Es zinu, ka Eiropas Savienība pieņēmusi vienlīdzīgo nodarbinības konvenciju 2000. gadā. Taču nevajadzētu aprobežot šo pieeju tikai nodarbinātībai. Šai pieejai ir jābūt arī sociālai, kultūrai, kulturālai un izglītojošai. Ir jāizvēlas plašāka pieeja un ne nevis tikai nodarbinātība. Vienlīdzība taču nozīmē būt daļai no sabiedrības ikdienā. Mēs sagaidām ļoti konkrētus priekšlikumus um, vienlīdzīgākai pieejai cilvēkiem ar invaliditāti visā Eiropas Savienībā. Par ziņojumiem, kurus uh, es tagad sagatavoju, mēs arī sagaidām jūsu visu ieguldījumus. Paldies! Muchas gracias, Helga! Paldies, Helga! Pilnībā varu piekrist. Vai ir vēl kādi komentāri? Eleonora, jā, paldies! Vēlējos izteikties galvenokārt tādēļ, lai pateiktos um, kolēģiem, kas piedalījās šī rīta uzklausīšanā, šajā pirmajā viedokļa apmaiņā. Uh, Es uzskatu, ka tiešām daudz darāmā šajā jomā un, diemžēl, domāju, ka Eiropa bieži vien ir sarežģītā situācijā, jo ir ļoti liela atšķirība starp teoriju un praksi. Mēs bieži, pārāk bieži, sevišķi šajā komitejā, lūgumrakstu komitejā, redzam to, ka tiesību aktu vadlīniju īstenošana visu šo regulējumu, ko mēs eh, kopā definējam, ka tas neatspūļos realitātē. Ko teica arī kolēģi jau iepriekš, var pilnībā piekrist. Mēs redzam šo milzīgo plaisu starp teoriju un praksi. Mūsu darbs šeit ir eh, milzīgs. Arī es personīgi vēlos piekrist sacītēm, tad Eiropā kļūst, eh, trūks direktīvas par piekļuvi, pieejamību. Aicinu Eiropas komisiju aktīvi strādāt pie šī regulējuma, nāk lai ar jaunu priekšlikumu. Un arī šī direktīva ir bloķēta padomē, un tas ir šausmīgi, ka mm, valsts citu valstis vienkārši var bloķēt uh, šādu tiesību akta pieņemšanu. Bieži vien um, tas, kas notiek padomē, arī rādā arī liels šķēršļus mūsu darbam. Parlaments jās spēlēs svarīgu lomu, lai izdarītu spiedienu. Piekrītu arī tam, ko teica jau kolēģi šai sakarā, un sagaidu arī, lai pēc iespējas ātrāk uh, tiktu īstenoti visi šie vārdi. Un tagad, jā, ar mm, nepacietību gaidu turpmākās debatas. Paldies! Muchas gracias, Leonora. Tomamos. Paldies, Eleonora. Mēs, uh, protams, piefiksējam attiecībā tas, kas izskanēja uz pret diskriminācijas direktīvu un piekļuvis diskrimināciju direktīvu. Paldies! Paldies uh, visiem, uh, kuri uh, ir izteikušies līdz šim. Ir ļoti maz tādu jautājumu, kurus, par kuriem varam runāt tik specifiski, kad mēs runājam par vienlīdzīgām iespējām. Pirmā lieta ir tāda, ka ir jānodrošina piekļuve šīm iespējām, lai tās tad arī varētu garantēt un padarīt vienlīdzīgas. Ļoti daudziem cilvēkiem tas nozīmē ka viņiem ir jāsaņem nepieciešamā informācija par iespējām. Cilvēkiem ar invaliditāti nāk saskarties ar daudz dažādiem šķēršļiem, likumdošanas šķēršļiem, procesuāliem šķēršļiem un pat dažkārt ļoti fiziskiem šķēršļiem. Papildus tam, kas jau ir izskanējis. Es domāju, ka uh, Arī Eiropas Savienības uh, līmenī šis jautājums ir jāpārskata, cik lielā mērā mēs patiesībā esam iekavējuši iniciatīvu pieņemšanu jomā, lai garantētu vienlīdzīgās iespējas. Vēlos uzsvērt, cik svarīgi šajā sakrā ir lūgumrakstu komiteja, lai um, mēs varētu progresēt un atgūt iekavēto. Marakešas līgums ir uh, ļoti aktuāls, un tas mums sniedz uh, instrumentus, rīkus, rīkoties. Trīs gadus atpakaļ šis Marakešas vienošanās bija viena no iniciatīvām, kur uzņēmās arī lūgumreks komiteja, īstenoja Mēs uzklausījām lūgumraksta autors šeit komitejā, un te vairākas lietas, kas ir ļoti skaidrs. Vispirms, ANO konvencija sniedz konkrētu mandātu, lai cīnītos par diskrimināciju, tad Eiropas Savienībā ir valstis Itālija, Vācija, piemēram, kuras izmanto smieklīgu iegānstu kompetenču uh, iegānstu, lai bloķētu šo tiesību aktu pieņemšanu Eiropas Savienības līmenī. Padomas un parlamenta kompetences, kā mēs zinām, ļauj mums apgalvot, ka runa ir par ekskluzīvu Eiropas Savienības kompetenci. Nav iemeslu, lai uh, eh, regulējumu neratificētu. Uh, Mēs esam Eiropiešu pārstāvji, mums ir jānosūta vēstule padomis priekšsēdētājiem, lai šis Marakešas līgums tiktu ratificēts pēc iespējas ātrāk, un es domāju, ka šeit lūgumrakstu komiteja var spēlēt fundamentāli svarīgu lomu, kalpot un pārstāvēt inter pilsoņu intereses. Jārāda ļoti skaidri, ka institucionālā bloķēšana, šī problēma, kāda ir arī padomē, šīs problēmas ir aktuāls, taču ir citas lietas, kas darbojas. Un jā, pieprasa, lai tas arī turpinātu darboties. Tas ir juridiski svarīgi. Uzstāja, cik būtiski ir uh, nonākt pie efektīva rezultāta. Paldies, Beatrīs. Vēl viens cilvēks vēlas izteikties. Un tad arī noslēgsim šī pirmo viedokļu apmaiņu. Labdien! Liels paldies par šo klausīšanu. Mēs tiešām sagaidām šo piekļuvis tiesību aktu. Eiropas direktīva, kas pieprasa piekļuvi audiovizuālajiem pakalpojumiem, eh, šie noteikumi netiek īstenot daudzās valstīs. Mēs ceram, ka šis Eiropas tiesība akts palīdzēs. Tālāk daži vārdi par eh, ļoti vājo uh, ziņošanu par sūdzībām. Uh, Apvienotā karalistē nesen bija arī diskusijas par uh, vienlīdzību cilvēktiesību komitejā, kā mēs uh, pārstāvam cilvēkus ar invaliditāti apvienotā karalistē. Uh, 96 tūkstoši zvanu sūdzība tika saņemti. Kopš 2007. Kopš 2007. gada ir tikai viena lieta skatīta, kas ir saistīta ar uh, invaliditāti. Ja mēs runājam par pilsoņiem, lai viņi varētu iesniegt sūdzības, piemēram, lūgumrakstu komitejai, vispirms patiesībā ir uh, šīs jautājums jāatrisina mūsu pašu valstīs, apjūtā karalistē. Ja jūs mēģināt uh, risināt diskrimināciju pret invaliditāti, tad vispirms cilvēkam ir jāiesniedz šī juridiskā sūdzība, taču netiek nodrošināta juridiskā palīdzība cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Līdz ar to vēstījumi ļoti dažādi jautājums, kā to atrisināt. Paldies! Sí, muchas, muchas gracias. Eh, efectivamente es uno de los. Paldies. Jā, tas ir jautājums, par ko mēs runājam lūguma rakstu komitejā. Piekļuve pakalpojumiem, to pašu tiesību baudīšana, kas pienāks visiem citiem, jā, nu par to mums ir jārunā. Vai kāds no ekspertiem vēlētos reaģēt uz teikto? Ja nē, tad gribēju visiem pateikties. Gribēju pateikties tātad tiem, kas piedalījās, mūsu viesiem, tiem, kas izteicās. Es uzskatu, tādā veidā mēs labāk varam to visu iztirzāt. Un tagad došu vārdu kā bez zonru izkundzei, kas uh, vadīs otro sarunu par paneli. Paldies, paldies, ka uh, organizējāt šo uzklausīšanu. Mēs jau varējām konstatēt, uh, ka ir patiešām liels izaicinājums vērsties pret invalīdu diskrimināciju. Pirmais uh, diskusiju panelis bija ļoti saistošs. Ne jau tikai tāpēc, ka uh, mūsu viesi uzstājās ar ļoti interesantiem referātiem, bet arī tādēļ, ka patiešām mēs uzklausījām uh, Uh, viņu pārdomas par šiem izaicinājumiem un uh, aplūkot to tēmatu spektrs arī bija tāds ļoti daudzveidīgs. tika runāts par dažādām institūcijām, par to uzdevumiem, kādu ieguldījumu tās var sniegt šo cilvēku dzīves atvieglošanai. Es esmu uh, optimistiski noskaņota un gribētu uzsvērt institūciju spēlējamo lomu. Un, protams, ir e, jāgarantē dažādu struktūru laba sadarbība, dalība valstīs e, un, protams, arī ar Eiropas institūcijām. Parlamentam arī ir, protams, sava loma jāuzņemas pateicoties lūgumrakstu komitejai. Lūgumrakstu komiteja ir tāds kā sabiedrības megafons, to cilvēku mikrofons, kas bieži vien netiek sadzirdēti un cieši no diskriminācijas. Tieši tādēļ mums ir jāstrādā pie jaunā līguma pārstrādes. Jā, katru gadu lūgumrakstu komiteja saņem eh, daudz eh, lūgumrakstu. Otrajā eh, diskusiju kārtā mēs runāsim par konkrētiem lūgumrakstiem. Šeit tiek pieminēti pilsoniskai sabiedrībai svarīgi temati, un mēs mēģināsim atrast risinājumus, nu vismaz reaģēt, atbildes sameklēt. 9. līgumā pāntā ir runāts par pieejamību, tāpat varam runāt arī par 21. pāntu, kur ir runāts par runas brīvību. Jāsaka, ka tie ir pānti, kas attiecas uz šo lūgumu rakstu. Jā, Un arī, protams, jāpiemina mūsu loma uh, Marakešas līguma ratifikācijā. Šeit ir uzaicināti daudzi augstas raudzes eksperti, un tagad došu vārdu mūsu runātājiem Kāra Boano no Itālijas. Viņa ir juriste. Lūdzu. Buongiorno. Approfondire lo studio della legislazione. Paldies. Skatot dažādus pētījumus eh, par likumdošanu attiecībā uz cilvēkiem ar eh, invaliditāti, um, lika arī apzināties, ka Itālijā arī šī likumdošana ir nepietiekama. Itālijā lik likumdošana nav tik konkrēta, kā tā ir vācu, kā, kā tas ir Vācijā. Tu te konkrēti runāts par uh, dzīves vietām, par veselības aprūpi, citiem jautājumiem, kas ir prioritāri. Uh, Tas nozīmē cilvēka cienīgu dzīvi. Tad šie Tas ir kā lidot ar lidmašīnu, kā rīkoties, piemēram, ārkārtas gadījumā. Tad arī mājās ir jābūt visiem šiem nepieciešamajiem um, rīkiem un nepieciešamam aprīkojumam, kas palīdz arī cilvēkam ar invaliditāti izdzīvot, piemēram, ka trūks uh, um, skābeklis uzlikt sev šo skābekļa masku, lai pēc tam glābtu citus pēc uh, smagās ekonomiskās krīzes, kas skāra Eiropu, Eiropas nācijas, kas to vēl nebija izdarījuši, izdarījuši steidza pieņemt likumdošanu, lai glābt, lai uh, iestātos uh, un aizsargātu cilvēkus, bet tas Itālijā nenotika. Iedomājieties, ka ir nācija, kas nekad, nekad mūžā nav atzinusi bēgļu. Uh, dzīves apstākļus. Un tad, nu, šai nācijai tagad ir ar citām valstīm jārunā par imigrantu uzņemšanu, par uh, šo cilvēku uh, uzņemšanu, pat ja jā, ir tāda zinām, uh, varbūt arī negatīvi noskaņemot vērā krīzi un tam līdzīgi, tomēr beigās izskatās, ka tiek īstenot, tomēr arī visi šie noteikumi attiecībā uz bēgļu uzņemšanu. Bet realitātē bieži vien viņu tiesības tiek pārkāpts. Viņi bēg no kara, no nāves. Šī imigrantu politika nav atbilstīga. Ja netiek ņemt vērā viņa individuālās apstākļi, tas nozīmē, ka tiek pārkāpt cilvēku tiesības, viņa prasa patvērumu nevis darbu. Itālijā ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo šādos situācijā, viņu status tiek ignorēts visa veida politikās. Startautiskajā līmenī nav, netiek atzīt, cik smagi Itālijā tiek pārkāpt to cilvēku tiesības, eh, kas rūpējas par citiem cilvēkiem, kas nav pašpietiekami. Viņu status netiek atzīts. Mūsu lūguma rakstā arī ļoti labi tas viss tiek aprakstīts, ka šī konkrētā ģimene arī eh, netiek eh, atzīta kā tāda, kurai nepieciešama palīdzība. Itālijā šāda dzīve arī maksā ļoti dārgi. Viņiem nav nekāda juridiskā statusa. Arī par spīti šiem Itālijas uh, labklājības valstī un arī sociālajiem atbalstiem kas ievērojami tik samazināti, un um, tā, no tā cieta tieši cilvēki ar invaliditāti. Šiem cilvēkiem nav uh, arī iespēja lūgt palīdzību, finansiālu palīdzību, lai maksātu īri. Pat ja Itālijas likumdošanas izskatās ļoti līdzīgas arī citu dalību valstu likumdošanai, tomēr šī likumdošana nekad neņem vērā uh, šo eh, ģimeņu, kas rūpējas par cilvēkiem ar invaliditāti tiesības. Iepriekšējais šo karjeru Alans. Taču ļoti maz eh, Itāļu reģionos eh, pastāv šāds finansiālais atbalsts tas izslēdz jau kāda cita veida palīdzību arī mājās. Tas rada cilvēku izolāciju, gan ģimenes tiek izolētas, gan arī šis cilvēks ar invaliditāti tiek izolēts no sabiedrības. Un šī ģimenes situācija ir gandrīz līdzīga verdzībai. Tādēļ arī jāsam iesnieguši jau um, apelācijas prasība atbilstīgi ANO konvencijai, jo House for Haim uh, Itālijā ir utopija. Bueno, muchísimas gracias. Ha tocado diferente. Paldies. Jūs runājāt par vairākiem jautājumiem, arī par ģimenēm cilvēkiem ar invaliditāti, tas, protams, ir ļoti svarīgi. Viņi ir atkarīgi no citiem un, protams, valstī te ir jāuzņem sava atbildības daļa, lai mm, cilvēki varētu piedalīties visās sabiedrības norisēs. Un, protams, taupības pasākumi eh, arī eh, sevišķi smagi skar šos cilvēkus. Un mēs nevaram vienkārši tikai uh, īsināt, īsināt līdzekļus, nedomājot par cilvēku dzīvēm. Nu, uh, sevišķi smagi tas skar cilvēkus ar invaliditāti. Un tagad um, uzstāsies uh, kundze no Spānijas, kas strādā uh, Eh, īpašā komitejā Spānijas parlamentā. Paldies! Es gribēju pateikties, ka jūs mani uzaicinājāt uz šo uzklausīšanu. Es savā prezentācijā gribētu analizēt uh, izņēmumus, kas ir minēti regulā šeit ir definētas tiesības. Šeit ir eh, vairākas eh, juridiskas fineses, te ir eh, protams, jārunā arī par tāda zināmas nedrošas situācijas rašanos. Protams, runājot par drošības apsvērumiem, var paredzēt izņēmumus. Ir cilvēki, piemēram, kas ir vājdzirdīgi un viņiem aizliedza uh, iekāpt lidmašīnā, bet tiesnesis teica, ka, nu, lai gan viņi ir vājdzirdīgi, uh, jo viņi, uh, tomēr viņi visu var pietiekam labi saprast. Un tagad, ja mēs atkal domājam par drošības aspektiem, Ja mēs gribam, lai pakalpojumi būtu uh, pieejami visiem, tad vide kļūst drošī, drošāka. Kādēļ vēl cilvēkiem uh, m, netiek, piemēram, piedāvāta palīdzība lidmašīnā eh, cilvēkiem ar invaliditāti vismaz 48 stundas pirms iekāpšanas lidmašīnā ir jāpaziņo, ka viņiem ir nepieciešama īpaša palīdzība. Un Un cilvēki kas nav paziņojuši 48 stundas pirms lidojuma, ka viņiem ir īpašas vajadzības, viņiem tik un tā ir jāļauj iekāpt lidmašīnā. Ir arī, piemēram, invalīdi, kas ceļo kopā ar trešo personu, un tas, protams, rada ekonomiskas dabas traucējumus. Nu, viņiem tad ir jāmaksā vēl par biļeti citam cilvēkam, pavadonim, un tas pārkāpja arī uh, tiesības uz neatkarīgu dzīvi. regulējums ir pret eh, nediskriminācijas klauzulu, pret uh, līdztiesību, pret pieejamību, pret uh, tiesībām uz drošību. Jāsaka, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jāpiedāvā pilnīgi tās pašas tiesības un privilēģijas kā visiem pārējiem. Un viņiem ir jābūt tiesībām baudīt pilnīgu, uh, pilnīgi līdzvērtīgu attieksmi un uh, pieejamību visās dzīves jomās. Diskriminēti viņi arī nedrīkst uh, tikt. Protams, ir arī riska situācijas, bīstamas situācijas, un tad ir jādomā, kā definēt šo drošības koncepciju. Tālāk tiesību komiteja, kas eh, cīnās par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, lūdz, lai eh, horizontālā eh, regula tiktu pārskatīta lai e, šī būtu regula, kas cīnās par līdztiesību, nevis diskriminē cilvēks. Un, protams, ir arī jāuzlabo pasažieru tiesības. Protams, šeit ir ļoti daudz šķēršļu un izņēmumu, un ir jāapzinās, nu kā tad mēs definējam šo invaliditāti. autonomija, nediskriminācija, dialogs ar pilsoņiem, tie visi ir ļoti būtiski principi. Nedrīkst tikai uh, runāt par tiesībām, tās sludināt, bet beigās, nu, dzīvē tās uh, neievērot. Līdztiesība, brīvība, Nu, jāsaka, ka tās ir vērtības, par kurām cilvēki cīnījās jau Francijas revolūcijas laikā. Nu, tas tagad ir jāiedzīvina praksē. Uh, Paldies, paldies. Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, par ko mums jārunā. mums ir, eh, protams, jāvēršas pret diskrimināciju. Bija arī ziņojums eh, transporta komitejā par pasažieru tiesībām un par antidiskrimināciju. Protams, šeit ir uh, dažādi šķēršļi - ekonomiskas, fiziskas un birokrātiskas dabas. Es nedomāju, ka mums te vajadzētu kaut ko sīkāk paskaidrot. Eh, nu, katrs, eh, piemēram, ja ir mēģinājis dzīvē nopirkt uh, lidmašīnas biļeti tīmeklī redz, ka šāda diskriminācija pastāv un ir klātesoša, un tieši tādēļ mums ir šī vienošanās jāpārstrādā, lai tā būtu atbilstīga visiem cilvēkiem. Tagad došu vārdu Juditei Klainai. Viņa vada iniciatīvu un atklātas uh, sabiedrības fondu. Paldies! Uh, Paldies, dāmas un kungi, paldies deputāti, paldies, ka šodien mani uzklausāt, lai varu nedaudz pastāstīt par mūsu lūgumu rakstu, kas uh, attiecas uz uh, struktūru fondu izniekošanu vai tādu nelietpratīgu apsaimniekošanu dažās dalību valstīs gribētu runāt par vairākiem aspektiem, bet nu šodien es uzstājos tieši lūguma rakstu komitejā. Pirmām kārtām vēlējos runāt par resursiem. Sākumā ļoti ātri mūsu lūgumraksts tika izskatīts, nu, bet pēc tam tas kaut kur no radara pazuda, un mēs lūdzām, lai pētī komiteja tam pievēršas atkal, un mēs saņēmām atbildi gadu pēc tam, kad bijām iesnieguši šo lūgumrakstu, un mēs jau neesam nekāds izņēmums, bija cilvēkam vajadzēja gaidīt vairākus gadus pat, lai saņemtu kaut kādu reakciju, un ja pētī grib veikt šo monitoringa darbu, nu, varbūt tā ir nepieciešams vairāk vairāk resursu, lai varētu laicīgāk atbildēt uz sūdzībām. Mēs runājam par SRPD e 19. pāntu savā lūgumrakstā un par cilvēkiem, eh, kam eh, tiek laupīta brīvība institūcijās. Otrs eh, jautājums ir saistīts ar um, juridiskās informācijas sniegšanu, un um, jāsaka, ka uh, Daudzi eh, institūcijās strādājošie nosoda diskrimināciju institūcijās, bet daudzi eh, deputāti neatbalsta neatkarīgu eh, invalīdu dzīvošanu. Ir ļoti daudz invalīdu, kas ir mm, dažādās institūcijās. Um, 19. pāntā ir runāts par tiesībām dzīvot un iekļauties attiecīgā kopienā un, ja nepieciešams, saņemt palīdzību. Un vēl es gribētu runāt arī par uh, juridisku palīdzību, un pētī komiteja nenoteica šādas saistības savā atbildē, bet, nu, pētī var izdarīt politisku spiedienu uz komisiju, lai tā kaut ko dara lietas labā. Tāpat tā var veikt politisku spiedienu uz dalību valstīm. Bet ko tad dara jūsu komiteja un kā uz to visu reaģē dalību valsts? Īstenībā tas ir politiskas dabas jautājums. No vienas puses pētī komiteja ir eh, tāds ļoti ļoti vērtīgs instruments, bet no otras puses tas nozīmē, ka komiteja nav pietiekami efektīvs instruments sūdzību uh, izskatīšanai. Mūsu lūguma rakstā par struktūru fondiem komisija teica, ka tā nodos visas sūdzības atpakaļ dalību valstīm. Es gribētu pavaicāt, pie kā tad vērsties Eiropas Savienībā, lai kāds mums, nu, piedāvā tādu saistošu atbildi, saistošu reakciju uz sūdzību. Paldies! Bueno, muchas gracias. Efectivamente, Liels paldies! Patiešām komisijas komitejas kompetences eh, lūguma rakstu komitejā ir mm, ar tādu mehānismu, kas ļauj izcelt šīs kompetences un ka mēs varam nosūtīt lietu uh, dažādām institūcijām vai dalību valstīm, lai tās sniegtu atbildi. Kā jau es teicu, mēs esam atkarīgi no dažādām instancēm, un ir skaidrs, ka ir jāanalizē iespēja iegūt vairāk resursu, vairāk mehānismu, lai varētu labāk rēģēt uz lūgumrakstiem. Un kā jau tika norādīts, mēs saņemam gandrīz 2000 lūgumrakstu gadā. Tas ir tāds vidējais skaitlis. Un ir tiesa, ka ir e, vēlams uzlabot mūsu reaģēšanu, bet e, ir grūti sniegt adekvātas atbildes, ņemot vērā to, kāda ir mūsu kompetence. Bet vajadzētu apmainīties ar e, praksēm, kādas ir dalību valstīs, praksēm, kas atšķirās, jo dažas dalību valstis ievieš mehānismus, kas ļauj uh, cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot um, sabiedrībā, citi uh, paredz atsevišķus iestādījumus. Un tagad Tagad dosim vārdu Dianai Indžovas kundzei. Viņa pārstāv cilvēku ar invaliditātes kustības valdi un ir tās e, priekšsēdētāja. Godātie parlamenta locekļi, dargie draugi! Mēs e, esam runājuši par to, cik svarīga ir ANO konvencija. Mēs e, visi sagaidām, ka cilvēki ar invaliditāti tiks labāk aizsargāti. Uh, politiskie dokumenti nereti tiek eh, pieņemti un tiem ir vēsturiska nozīmība. Mēs ceram, ka ANO eh, konvencija, CRPD, arī viesīs šādas vēsturiskas pārmaiņas. Daudz esmu dzirdējusi par konvenciju, kurā ir runāts par sieviešu tiesībām, bērnu tiesībām un ka šīs tiesības netiek ievērotas. Un, uh, konvencijām vajadzētu būt eh, citādām, efektīvākām, tā lai sistēma varētu strādāt ne tikai eh, satvarā, bet arī ikvienā dalību valstī, kas piemērotu šāda veida eh, likumdošanu. Ir daudzi liederīgi dokumenti, kas bez šaubām ietekmēja un radīja politiskās pārmaiņas, kā universālā deklarācija par sieviešu tiesībām Mm, kas tika pieņemta 1994. gadā, un uh, te ir runa par ļoti svarīgiem principiem. Tajā pašā laikā ir arī Eiropas konvencija mm, par uh, uh, pamatiesībām, tad ir Eiropas Savienības tiesa Strasbūrā un arī uh, harta, tie visi ir svarīgi dokumenti, kas eh, vērsti uz to, lai tiktu aizstāvētas pamatiesības un eh, cilvēkus ar invaliditāti. Un es, kā savas organizācijas pārstāve, varu teikt, ka Bulgārijā, līdzīgā vairumā dalību valstu, vairums mūsu tiesību aktu saskana ar Um, starptautiskiem dokumentiem, pēc pirmais konstitūcijas pants. Um, mūsu konstitūcijā ir par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Mums ir izcila likumdošana, piemēram, likums, kas nosaka cilvēku ar invaliditāti tiesības, tāpat mm, tiesības uz piekļuvi, piekļuvis tiesības, un es par to runājot nedomāju tikai piekļuvēkam. Uh, bet eh, gan visām veselības dzīves sfērām, eh, veselības aprūpai un tam līdzīgi. Un, kad mēs diskutējam par šīm tiesībām, mums nekad nevajadzētu aizmirst sievietes ar invaliditāti un bērnus ar invaliditāti, jo šī cilvēku kategorija tiek ļoti lielā mērā marginalizēta un to apdraud nabadzības draudi. Tā ir ļoti būtiska problēma. Un tad, kad uh, mēs runājam par Bulgāriju, par spīti labajai likumdošanai, realitāte uzrāda to, ka ir problēmas izglītības piekļuvēji. Bērni ar uh, invaliditāti nesaņem pietiekami daudz palīdzības, viņi netiek pieņemti kā vienlīdzīgi sabiedrības locekļi. Mums ir problēma arī, m, lai piekļūtu veselības aprūpei. Uh, jo īpaši eh, retu slimību un onkoloģisko slimību gadījumā. Kaut arī tiesību akti ir labi, šī piekļuve mm, joprojām ir problēma, neatkarīgi no tā, vai invaliditāte ir fiziska vai garīga. Nu, piemēram, kad tiek uzcelta jauna ēka, tikai 4 līdz 5 procenti būs šis sadārdzinājums, ja tiks nodrošināta atbilstoša pieejamība. 2000, līdz 2006. gadam Bulgārijā bija visu celtņu pieejamība, bet bija minimāla piekļuve nodarbinātībai, darba vietām, jo Teorijā tas tiek nodrošināts, bet eh, praksē tas nedarbojas. Un te ir jautājums arī par organizācijas tēlu, kā šī uh, organizācija vai uzņēmums izskatīsies, kāds būs tās imidžs un pieeja informācijai. Uh, kultūras, sporta pasākumiem arī netiek atbilstīgi nodrošināta. Nu, un uh, Vēršoties pie komisijas, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz problēmām, kuras jūs varētu palīdzēt atrisināt. Bulgārijā vairākas eh, tiesības cilvēkiem ar invaliditāti netiek ievērotas, jo nepietiek tolerances, ir arī cilvēciskais faktors, eh, tad ir arī šis jautājums par finansu resursiem un piekļuve pakalpojumiem netiek atzīta kā pamata tiesība. Un to pamato ar argumentiem par finansējumu trūkumu un citiem argumentiem, bet, protams, ka tas nav pieņemami. Piekļuvē sabiedriskām vietām uh, sabiedriskiem pasākumiem arī tiek pamatota, ka ir grūti piekļūt, tāpēc, ka nav pietiekama finansējuma. Tāpat arī piekļuva veselības pakalpojumiem un izglītībai ir lieta, ko mm, varam pieredzēt katru dienu. Un es eh, vēlētos aicināt komisiju un pievērst uzmanību lietai, kas ir specifiska Bulgārijas tiesību aktiem. Man ir vairākas specifiskas lietas minamas, kas varētu e, radīt praktiskus e, risinājumus. Komisija varētu izdarīt spiedienu dažām institūcijām, lai tās atrisinātu. Uh, Konkrētāk, Eiropas komisija varētu nu, piemērot finansiālas sankcijas dalību valstīm, kuras nepiemēro šos tiesību aktus. Eiropas Savienībai iespējams vajadzētu pieņemt uh, pieejamības aktu. Eiropas uh, fondiem vajadzētu paredzēt uh, nosacījumus, ka ir jānodrošina obligāta pieejamība uh, Eh, visām jaunajām celtnēm, un eh, finansējums ir jāparedz pieejamības eh, jomā neatkarīgi no finansiālajām grūtībām vai finansiālās krīzes. Visi saprātīgie pasākumi būtu jāpieņem neaizmirstot mūsu leģitīmās prasības, vajag investēt eh, gan finansējumu, gan pūliņus, rosinot informētību par šīm tēmām, jo cilvēciskais faktors ir ļoti svarīgs. Un dabiski, ka fakultatīvais protokols konvencijai ir ļoti svarīgs. Tas tas spēlēs ļoti nozīmīgu lomu. Tāpēc mēs varētu tiešām sajusties uh, atbilstošāk sabiedrībai šādā veidā. Liels paldies! Turpina paneļa vadītāja. Ja mēs paraugāmies no bērna skatu punkta, ir ļoti svarīgi viņiem pievērst uzmanību, jo viņi ir divreiz neaizsargātāki invaliditātes jomā. Bet tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Paldies! Es izteikšos angliski. Mm, Eiropas, mm, diemžēl manas mm, organizācijas vadītājs nevarēja piedalīties, un šodien mēs ļoti konkrētas uh, lietas darām, lai uzlabotu neredzīgos un, uh, un cilvēku ar uh, redzes grūtībām dzīvi. Mm, jo viņiem nav piekļuvis eh, grāmatām un citiem lasāmiem materiāliem, un tam ir nepieciešama apņēmīga rīcība, ne tikai jauki vārdi un jauki nodomi. Lūguma rakstu komiteja pēdējo piecu gadu eh, laikā ir spēlējusi ļoti nozīmīgu lomu, lai sasniegtu šo Amerikas līgumā nospraustu ambīciju, bet ES padomē bloķējošais mazākums, to starp Vāciju un Itāliju, pretēji 21 citas valsts viedoklim patur neredzīgos kā ķīlniekus politisku iemeslu dēļ, kurām nav nekāda sakara ar šiem cilvēkiem. Mēs uzskatām, ka tas ir nepieņemami ka šādas izgudrotas kompetences tiek izmantotas un tā nevar turpināties. Mēs uzskatām, ka tas ir um, amorāli un nepieņemami. Lūgumrakstu komiteju var uh, radīt pārmaiņas plenāra sēdē iesniedzot rezolūciju, nu, vai tā būtu īsa vai citādi prasot, nekavējoties ratificēt Amerikas uh, līgumu no padomas puses. To piedāvāja vairāki uh, deputāti, un es sagaidītu, uh, lai šajā pēcpusdienā koordinātoru sanāksme ko, um, lūgumrakstu komitejā pievērstos šai uh, rezolūcijai un uh, rosinātu to iesniegt plenāras sesijā. Neredzīgie cilvēki visā pasaulē nevēlas gaidīt gadiem, lai tas notiktu. Visas pasaules valstis mm, ratificē šo um, līgumu Meksika, Čīle, uh, Brazīliju, bet eh, šī ratifikācija notiek, bet tur, kur ir grūtības ar grāmatām un šīs fo, grāmatu formatizācija nenotiek, jo bez šādas eh, grāmatu formatēšanas Eiropas Savienībā mēs atkārtosim to pieredzi, kas jau izskanēja Eiropas parlamentā no jauna Indijas eh, advokāta Mirmita, kurš, kura mm, paskaidroja, kā viņa kļuva par advokātu Indijā un visi aiz emocijām raudāja, jo, jo viņas tēvs līdz diviem, trījiem no rīta 15 gadu garumā viņai lasīja eh, juridiskās grāmatas kaut mm, apvienotajā karalistē un ASV šādas grāmatas pastāvēja formatētā formātā, bet bija aizliegts tās eh, aizvest uz Indiju. Un kā gan mēs varam noliegt to, ka ir smieklīgi politiski, tehniski iemesli, kur ir sagudroti, turpina noteikti dzīves un ir eh, es juridiskā Mm, kompetence rīkoties un bija lūgums juridiskai komitejai un lūgumrakstu komitejā un ka šī pastāvošā kompetence ir bez kādām juridiskām šaubām apstiprināt šo dokumentu. Arī juridiskais dienests padome apliecināja, ka tas ir es kompetencē. Tātad te ir tāda aizbildinājuma, kurus izvirza Vācija, un tas pat ir pārsteidzoši, ka Tieslietu ministrijas juridiskais dienests mums uh, izpauda, ka jā, ka viņi zina, ka tā ir ES kompetencē ratificēt šo līgumu, bet Vācija to nevēlas uh, ratificēt citu politisku iemeslu dēļ. Es domāju, ka šie iemesli nedrīkst turēt um, aklus cilvēkus par ķīlniekiem un lūgumu rakstu komitejai ir jāsniedz šis pēdējais grūdienis, un tam ir jābūt redzamam arī dalību valstīs un ievērojot. Ja Mm, parlamenta locekļu ierosinājums septembra sanāksmē, ka tam būtu jābūt redzamam gan presē, gan sabiedrībai, mm, kā lai būtu šīs rezolūcijas arī braila versija mm, padomē, ārpus padomas ēkas, kopā ar eh, iz, izmantojot eh, neredzīgo reprezentatīvās eh, organizācijas. Neredzīgie saņem uh, Uh, atbilstīgā formātā vienu procentu, varbūt nedaudz vairāk uh, grāmatu brailā, bet nav mm, nekādu reālu iemeslu izņemot politiskos, kas kavētu viņiem piekļūt vairāk grāmatām. Un lūguma rakstu komitejai arī ir jādara viss iespējamais. Paldies, tas ir ļoti skaidrs uh, pieprasījums un noteikti nepieciešama laba politiskā rezolūcija. Un, mm, um, ko lūguma rakstu komiteja arī mm, centīsies sniegt savu palīdzību. Vai bija vēl kādi jautājumi? Uh, my name is Magdi Biertāja. Paldies. Es pārstāvu Eiropas asociāciju, es pārstāvu uh, cilvēks ar intelektuālo invaliditāti. Mm mums prieks, ka arī šeit tekstā daudz kā tiek minētie šie cilvēki, piekļuvēs tiesību akts ir ļoti svārīgs, lai cilvēki ar intelektuālo invaliditāti varētu piedalīties arī lēmumu pieņemšanas procesā, kas ietekmē viņu dzīvi. Atvieglojot arī tekstu lāsīšanu, vēlos uzsvērt arī, ka nepieciešams struktūrāls izmaiņas tajā, kā tiek organizētas senāksmes. Šīs izmaiņas prasa arī ANO konvencija Tas ir absolūti svārīgi, lai nodrošinātu, ka šie cilvēki ar intelektuālo invaliditāti arī varētu piedalīties uh, tādā sanāksmēs kā šī, piemēram, un arī piedalīties aktīvi diskusijās. Inclusion Europe ir uh, priecīgi arī atbalstīt līguma rakstu komiteju citas Eiropas institūcijas, lai varētu aizsargāt šo cilvēku ar invaliditāti tiesības un ar prieku arī sniegsim tehnisko atbalstu tiecībā uz tekstu pieejamību, easy to read un jebko citu, kas varētu palīdzēt šiem cilvēkiem Eiropas līmenī. Paldies! Muy bien, creo que hay otra intervención. Vai vēl kāds tās izteikties? Ariana Colonello, sono italiāna. Mani sauc Ariana Colonello, esmu no Itālijas. Arī piedalos ar komitejā. Man ir, man ir jāteic, ka Itālijā problēmas attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti ir ļoti lielas, jo īpaši iekļaušanās darba tirgū cilvēkiem ar invaliditāti uzņēmumi ir gatavi labāk maksāt sodu, nevis eh, iekļaut eh, viņus darbā. Līdz ar to eh, šie likumi ir tikai skaistas ieceres, bet realitātē uh, tam nav nekādas ietekmes. Tā ir ļoti liela problēma un cilvēki nejūtas iekļauti sabiedrībā. Es mēģinu iestāties par uh, šo cilvēku tiesībām Itālijā. Esmu rakstījusi jau ļoti daudz rakstus par šo tēmu, par manu personīgo pieredzi runājot. Grūtības, ar kurām nākas saskarties, ir ļoti grūtas. Piemēram, iegādāties māju, uh, Un tas uh, viss uh, ir skaidrojums ar vēsturisko, kultūrālo kontekstu, jo cilvēks ar invaliditāti tiek uzskatīts par slogu sabiedrībai, tāda problēma sabiedrībai, cilvēks, kas traucē. Cilvēks ar invaliditāti, kuram nav tādas tiesības kā citiem, diemžēl man ir jābūt arī balsī, pārstāvot arī um, dažādu veidu cilvēkiem ar invaliditāti, arī cilvēkiem, kuriem ir slikta redz vai kuri ir neredzīgi. Jo arī šie cilvēki netiek pilnībā pārstāvēti. Viņi nevar dzīvot tā dzīvi kā citi. Protams, ka ir grūti, taču tas nav neiespējams. Problēma ir tāda, ka trūkst rīku, konkrētu instrumentu, uh, lai mums nodrošinātu normālu dzīvi. Jo man ir 33 gadi, esmu mācījusies uh, jurisprudenci daudzus gadus, bet nav, ir nepieņemam tas, ka es nespēju atrast darbu. Uh, nespēja to darīt, uh, kā ir ļoti daudz aizsprieduma, diskriminācijas, un es esmu gatava atbalstīt uh, komiteju ļoti konkrētā darbā, pat ja es zinu, ka kultūras šķērslis un uh, aizspriedumi ir ļoti grūti sakaujami un maināmi. Diemžēl šī mentalitāte ir iesakņojusies daudzās paudzēs Un es eh, arī redzu, ka no tā izriet daudz citas grūtības un problēmas. Mūsu gadījumā tās ir arī ļoti lielas izmaksas, lai varētu vienkārši mācīties. Lasīju arī nesen rakstu, kurā tika teikts, ka likums cilvēkiem ar invaliditāti piemēram, nerisina problēmu par šo cilvēku, iespēja iegādāties mājas. Likumi it kā ir Itālijā, bet tie netiek ievēroti. Par to tiek daudz rakstīts. Taču arī visas eh, šī, visi šie centri, kur eh, dzīvo cilvēki ar invaliditāti, arī maksā ļoti dārgi. Un, eh, lai ja cilvēkam steidzam ir nepieciešama šādas sociālā māja, tur ir ļoti garš birokrātiskais process, un tas var pat maksāt līdz 500 tūkstošiem eiro. Līdz ar to bieži vien cilvēks ar invaliditāti tiek pamests, un ģimene arī par šiem cilvēkiem vairs nerūpējas. Un es pateicos arī apko par to, ka arī viņi man uzklausīja. Un eh, šeit man prieks, ka mani uzklaus, es neesmu vienkārši parasta uh, nabaga invalīda, par kuru mani uzskata Itālijā. Es tomēr ceru, ka man ir nākotne, pat ja Itālijā eh, tas nav iespējams, mans mērķis ir palikt šeit Briselē un dzīvot normālu dzīvi un atbalstīt Briseles institūcijas šajā sarežģītajā darbā. Tāds ir mans noteiktais mērķis. Esmu uh, jūsu rīcībā un gatava arī sniegt savu personīgo ieguldījumu, dalīties ar savu smago personīgo eh, pieredzi un arī eh, sniegt savas zināšanas juridiskajā sfērē, sfērā. Paldies! Paldies par jūsu komentāru. Jā, Jūs sacītais ir ļoti aktuāls arī, jo šajās diskusijās skatīsim uh, dažādus jautājumus. Jebkurā gadījumā ir nepieciešama uh, šī konkrēta apņemšanās, lai visas šīs liecības nebūtu vēltas. Un tagad vārds uh, Kevin Kutažāra kungām, kurš ir advokāts. Viņš ir izveidojis arī fondu, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti. Lūdzu. It's my turn. It's okay. okay. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Um, as uh, the, the moderator said. Paldies. Es esmu no Maltas. E, nerunāšu maltiešu valodām, bet angļu. Person, um, I've been blind. Es uh, esmu akls kopš 13 gadiem. Un tagad esmu arī aktīvists iestājos par cilvēkiem ar invaliditāti tiesībām. Esmu sagatavojis prezentāciju. Un te ir jūs redzat pirmo attēlu, otrais attēls. Es sniedzu informāciju par savu organizāciju. Tātad, kā es teicu, esmu no uh, Maltas, es nāku no Godzo salas, ļoti maza saliņa. Ir arī tāda liela organizācija, kurā piedalās septiņas, astoņas uh, NVO un arī valsts organizācijas. Esmu uh, šīs uh, organizācijas vadītājs. Izveidojām šo fondu 2003. gadā. Tas bija la, gads, um, kad e, tas bija Eiropas gads cilvēkiem ar invaliditāti. Un mums izdevās sasniegt visai daudz, pat ja jāatzīst, ka uh, protams, daudz uh, vēl ir darāmā, kā jau to norādīja uh, runātāji kā tas ir daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Nākamais attēls. Um, Malta has, Malta, my country, um, has signed and ratified the. Malta ir arī ratificējusi ANO konvenciju par tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti. Ratificēja 20 2012. gadā, un tas ir ļoti pozitīvs solis. Es arī piedalījos komitejā, kas eh, nodarbojās ar šīs konvencijas īstenošanu Maltā. Es atceros eh, divas no lielākajām problēmām, ar kurām saskārāmies uh, Vispirms nepieciešamība pēc resursiem Maltā ir maza valsts ar ierobežotu resursu uh, pieejamību, un lai mēs pilnībā īstenot ANO konvenciju, ir tiešām nepieciešams daudz resursu, bet esmu pārliecināts, ka mums tas tomēr izdosies. Tad vēl viena problēma. Nu, jāteic, manuprāt, tā ir lielākā problēma - attieksmes, aizspriedumi E, kļūdaini stereotipi. Tieši arī valsts mehānismos, un ir ļoti, ļoti grūti mainīt e, šo mentalitāti. Tā ir tiešām lielākā problēma Maltā, kas līdz pilnībā īstenot konvenciju. Nākamais attēls. Vēlos tagad runāt vairāk par lūgumrakstu komiteju lūgumrakstu komiteja, kas šodien mūs uh, uzņem, diemžēl Maltā, veicot uh, pētījumu par lūgumrakstu komiteju, Maltā tādas nav. Un man tiešām tā bija liela vilšanās Nu, vismaz uh, no meklējumiem, ko veicu, man neizdevās uh, atrast uh, arī nevienu lūgumu rakstu, kas būtu nosūtīts no Maltas. Iespējams, tas ir nu, tāds iespējas uh, Maltā par Eiropas parlamentu lūgumrakstu komiteju ir daļa no Eiropas parlamenta, kā mēs zinām. Un kā varbūt arī uh, Maltieši uzskata, ka šī reakcija varbūt no Eiropas parlamenta nav tik uh, efektīva un ātra. Tas nav droši vien tikai Maltā, nav šāds iespējas, bet arī citviet 2014. gadā. Es arī biju ETP kandidāts uz mm, Eiropas uh, parlamenta vēlēšanās, un tiešām mums nācās saskarties ar šo attieksmi. Nākamais attēls. Pat ja no Maltas nav nosūtīts neviens lūguma raksts, tomēr es uzskatu, ka ir vēl uh, iespējams nosūtīt lūguma rakstus no Maltas, un te es minēšu divas uh, lietas. Nodarbinātība Mums ir ļoti liela problēma. Cilvēki ar invaliditāti nevar integrēties darba tirgu Maltā, un ne jau tādēļ, ka viņiem trūktu kāda prasmes vai resursi, bet galvenais iemesls ir attieksme. Tā ir lielākā problēma Maltā un ne tikai. Es domāju, ka tā ir kopīga pieredze daudzās valstīs un vēl viena problēma. Uh, Sabiedriskais transports. Sabiedriskais transports Maltā par spīti ļoti lielām valsts subsīdijām ir nepieejams cilvēkiem ar invaliditāti. Ir panaidzināms progress, tomēr uh, transports nav pieejams. Eh, es gan to izmantoju katru dienu, bet tas nāk ar visai lielām grūtībām. Nākamais attēls. Ir veidi, vēlreiz sākšu, um, ehm, skatot, cik daudz lūgumrakstu komitejas saņem lūgumrakstu no visas Eiropas, lai izlasīja arī jūsu pēdējo ziņojumu, par kuru tika runāts pirmajā viedokļa apmaiņā. Kad runājam par lūgumu rakstu skaitu, kas attiec tieši uz uh, invaliditātes problēmām. Ņemot vērā problēmas, ar kurām saskaramies daudzās Eiropas Savienības valstīs, šis lūguma rakstu skaits ir ļoti mazs. Es uh, gribētu, lai mēs uzdot šo jautājumu, kādēļ ir tik maz lūguma rakstu. Vai cilvēki ar invaliditāti viņu pārstāvji zina, ka viņi var nosūtīt lūguma rakstus Eiropas parlamentam? Un tad es vēlos nākt lajā ar ieteikumu. Nākamais attēls. Katrā valstī Eiropas parlamentam taču ir pārstāvniecības bīrājs. Es domāju, ka šim pārstāvniecības bīrojam uh, vajadzētu strādāt un informēt pilsoņus par šo iespēju. Viņi var tikties ar NVO pārstāvjiem, paskaidrot, kā var nosūtīt lūgumrakstu un kāds tad var būt šī procesa rezultāts. Es domāju, ka šādi rezultāti var ietekmēt visu Eiropu, bet es domāju, ka tas nav pietiekami skaidrots ja šie lūguma rakstī tiek nopietni izskatītas un pārliecināts, ka tas tā arī ir, es domāju, ka šī analīze var uh, atstāt sev lielu iespaidu visā Eiropā. Aicinu parlamentu, lūguma rakstu komiteju arī aicināt o, uh, savus o, uh, birojus tikties ar NVO, pārstāvjiem un mudināt cilvēkus sūtīt lūgumu rakstus uz šo komiteju, jo tas var būt tiešām efektīvi. Lūk, esmu noslēdzis savu prezentāciju, vēlreiz vēlos pateikties lūgumu rakstu komitejai par to, ka mani uzaicinājāt uh, uz šo klausīšanu. Pateicos arī Robertai Mecolai. Um, Maltiešu parlamentārai deputātei jūs darāt lielisku darbu, mums ir nepieciešams jūsu atbalsts. jo cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā ir jāredz konkrētāki rezultāti. Viņiem ir jāredz, ka viņu dzīve uzlabojas. Paldies! Muchas gracias, señor Kutahar. Muchas gracias por su... Paldies! Paldies par jūsu pārdomām. Un tagad vārds vai Asko kungam, kas pārstāv ANO augsto cilvēktiesību komisariātu. Thorough, thank you. Paldies, paldies, ka mani uzlūdzāt, paldies, ka uzlūdzāt uh, ANO pārstāvis. Jāsaka, ka mēs. Uh, vēlamies uzlabot sadarbību starp ES un ANO, veicinot arī invalīdu tiesību aizstāvību šajā kontekstā. Es pārstāvu lūgumrakstu nodaļu ANO. Mēs izskatām visas sūdzības, ko saņemam. Mēs saņemam apmēram 150 sūdzību nedēļā. Uh, Tātad apmēram 7200 uh, iesniegumu gada laikā un apmēram 1% ir saistīts ar uh, invaliditātes uh, konvenciju. Jāsaka, ka astoņas komitejas, kam ir uh, šāda kompetence izskatīt uh, individuālas sūdzības, un mēs tā tad Vēlāk arī sniedzam paziņojums par izskatītajām sūdzībām. Tagad eh, invalīdu tiesību komiteja ir saņēmusi 33 sūdzības, un lielākā daļa ir saistīta ar um, Eiropas Savienības dalību valstīs piedzīvoto No 11 pieņemtajiem lēmumiem 7 īstenībā ir saistīti ar ES dalību valstīm. Viss tātad komitejas jurisdikcija ir daļa no Eiropas Savienības ietvaru programmas. Jāsaka, ka sūdzības pārsvarā skar ļoti līdzīgas jomas pieejamība, transports, nodarbinātība, darbs, dzīve ģimenē un tiesības piedalīties vēlēšanās. 33 paziņojumos ir uh, tikai ļoti maz eh, šo sūdzību skaits aplūkots salīdzinājumā ar to sūdzību skaitu, ko saņemam dien dienā. Kādēļ ļoti bieži šīs sūdzības neatbilst reģistrācijas um, kritērijiem? Mēs saprotam, ka šis sūdzību mehānisms ir tāda kā cita planēta, kurā ir grūti iekļūt, bet mums ir jāmēģina atvieglot šī mehānisma pieejamību visiem cilvēkiem. Pirmām kārtām lūguma rakstu nodaļā mēs saņemam sūdzības, un mums ir tad jāskatās, vai tas ir bijis cilvēks, uh, um, kas drīkstēja iesniegt šo sūdzību, nu īstenībā pilnīgi visi var iesniegt sūdzības, nu kādēļ tad mums vajadzētu kādu sūdzību nereģistrēt, bet mēs runājam par cilvēku, kam ir leģitīmas intereses. Uh, uh sūdzēties par uh, tiesību pārkāpumiem, vai tas ir bijis cilvēks, kas iesniedz sūdzību kāda cita vārdā vai savā vārdā. Astrīda teica, ka lūguma rakstu komiteja reģistrēs tikai tās sūdzības, ko iesniedz nu, cilvēki, kur tiesības ir tiešā veidā pārkāptas, tātad paši cietušie. Bet pie mums var iesniegt sūdzības arī kāds cits, cita vārdā. Bet uh, lūgums uh, nevar būt uh, anonīms. Mums ir jāzina, ar ko tad mēs sarunājamies, lai varētu saprast, vai tie pasākumi, uh, kas ir ievies nacionālā līmenī, patiešām. Uh, atbilst sūdzības raksturam. Protams, tam ir jāatbilst arī papildus protokolam, konvencijā un bieži vien sūdzības ir arī pret tādām valstīm, kas nav ratificējušas protokolu. Nu, tāda parantēze. Protams, ir jāmēģina prognozēt, jādomā uz priekšu. Tad, kad Eiropas Savienība ratificēs protokolu, mums būs jārunā nevis par trešo pusi, kas parakstīs protokolu, bet par savienību, kas uh, parakstīs protokolu. Protams, mums jārunā arī par interpretāciju. Ko tad mēs domājam? ar šiem vārdiem parakstošās puses, un kas tad, ja, piemēram, sūdzība tiek iesniegta pret Eiropas Savienību, uh, What will we do when we have to address these Mums tā tad ir uh, jāizvērtī ļoti pamatīgi arī visi nepieciešamie kritēriji, vai uh, komiteja ir izsmēlusi visus uh, mehānismus, visus palīdzības mehānismus ES ietvaros, vai vai ir pilnvaras iesniegt šīs sūdzības nacionālā līmenī, pretstatot tās pilnvarām saskaņā ar šo fakultatīvo protokolu, un visas sūdzības ir jāizskata laika posmā, kas ir noteikts šajā fakultatīvajā protokolā, un visām pusēm ir jāveicina uh, un uh, jāaizstāv to uh, cilvēku tiesības, kam ir invaliditāte. Un vēl citi kritēriji, kas ir jāņem vērā reģistrējot sūdzības, ir tādi, ka ir jāievēro materiālās uh, konvencijā minētās kompetences. Ļoti bieži tiek iesniegts, diemžēl, tādas sūdzības, ko nevar reģistrēt, jo, piemēram, uh, Tur ir runāts par tādām tiesībām, kas nav atrunātas konvencijā, piemēram, e, piekļuve īpašai. Ā, ārsniecības formai, bet Protams, tas viss turpinās, viss attīstās, nekas jau nav iecirsts akmenī, viss ir uh, jāsasaista arī ar interpretāciju, tātad kā komiteja traktēs šīs tiesības saskaņā ar konvenciju. Es teicu, ka sākumā ir jāmēģina izmantot visi juridiskie mehānismi dalību valstīs, bet ir arī citi kritēriji. Uh, kas ir domāti ņemot vērā arī, piemēram, šo protokolu ratifikāciju. Mums ir jādomā arī par starptautisko strīdu šķiršanas mehānismu konkrētos gadījumos, un Eiropas Savienības tiesa ir viens no šādiem iespējamiem mehānismiem. Kādā veidā mēs uh, Uh, kombinēsim šo pašmāju mehānismu izmantošanu ar iespējām uh, citā komitejā, citā, uh, teiksim, kolēģijā izskatīt šādu sūdzību. Mēs par to jau esam sākuši lauzīt galvu, un es pieņemu, ka Eiropas līmenī notiek tas pats, bet ir jāapzinās, ka šie ir ļoti būtiski kritēriji, un tajā pašā laikā mums ir fantastiska iespēja daudzināt uh, šo mm, invalīdu tiesību aizstāvību, bet, protams, jādomā arī par visiem citiem Eiropas pilsoņiem, un to var darīt arī citās komitejās. Ja mēs runājam par individuālām sūdzībām, Ir jādomā arī par tādiem pagaidu pasākumiem, ja pastāv risks uh, um, nodarīt neatgriezenisku kaitējumu. Un uh, nelabojama kaitējuma uh, nodarīšanas risks ir īpaši augsts, tad, ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs te runājam, piemēram, par deportācijām, patvērumu meklētāju gadījumos. Cilvēki ir tikuši, piemēram, izrādīti uz valstī, kur spēkā ir nāves sods, tādēļ citreiz ir arī atkāpes, piemēram, kāds cilvēks bija uh, ieslodzīts cietumā, jo, eh, bet tur cietuma kamerā nebija, piemēram, toaletes, un viņam būtu vajadzējis doties ārā uz toaleti citā ēkā, bet tur, diemžēl, nebija nodrošināts piekļuvu cilvēkiem invalīda ratiņos. Un Visi šie piemēri tātad norāda, ka komiteja var tiešā veidā ietekmēt cilvēku ar invaliditāti dzīvi un šis instruments noteikti ir jāizmanto, jāizmanto aizsargājot šos cilvēkus un um, sludinot šīs tiesības. Katra sūdzība komitejā tiek izskatīta tā, tad ja reģistrācijas kritērijas sākumā netiek uh, izpildīti, cilvēki tomēr saņem atbildi, saņem vēstuli, lai viņi varētu šo sūdzību iesniegt saskaņā ar visiem kritērijiem. Un galu galā, kad visi kritēriji ir izpildīti, šī lieta tiek reģistrēta. Protams, ir arī uzkrājušos sūdzību skaits, tātad sūdzības, eh, ko nevar uzreiz izskatīt. Uh, Bet tikai viens procents uh, sūdzību no cilvēkiem ar invaliditāti, tā tad mēs te varētu teikt, ka risks, uh, ka šo cilvēku sūdzības kaut kur paliek atvilknē, ir ļoti zems. Jāsaka, ka mm, līdz ar to nav tik daudz sūdzību no šiem cilvēkiem, un tātad um, viņu sūdzības tiek izstīts relatīvi ātri, nu, vēlākais gada laikā, bet, ja Eh, protams, ir nepieciešama papildus izmeklēšana, tas var prasīt vairāk laika nenoliedzami. Mēs visi ceram, ka eh, fakultatīvais protokols tiks ratificēts ļoti drīz. Saprotam, ka būs arī daudz izaicinājumu, bet izaicinājums arī uh, mudina progresu un uh, Ceram, ka tāds progress būs panākams gan nacionālā, gan startautiskā un, protams, arī Eiropas līmenī. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Paldies, ANO pārstāvēji. Mums vēl ir nedaudz laika diskusijām, ja kolēģi vēlas izteikties. Ringrazio nuovamente tutte le persone. Paldies, pateicos visiem cilvēkiem, kuras izteicās, piedalījās šajās debatēs, debats, kas ir ļoti svarīgs, atvainojiet. Saku to atklāti, man tiešām žēl, ka zāle ir pūstūkša un uh, ka nav vairāk cilvēku, kas šeit piedalās. Man tas tomēr ir jā, jāuzsver, jo jautājums ir ļoti svarīgs, ļoti plašs, emocionāls Tas iekļauj arī daudz dažādas nozares, problemātikas dažādos līmeņos. Mēs ļoti labi zinām, kā Eiropa rūpējas ļoti par dažām nozarēm, dalībvalsts rūpējas par citām. Arī uh, vietējām iestādēm ir um, jānodarbojas ar uh, regulējumu īstenošanu, ir arī tātad šī lokālā vietējā piemērošana kas nebūtu vienmēr ir vienkārša. Vai vēlējos uzsvērt dažus aspektus no tā, kas šodien izskanēja? Aspekti, kas ir ļoti svarīgi. Pirmais - saikne starp to, ko mēs definējam kā neatkarīga dzīve Kāds ir, kāda ir šī svarīgā loma cilvēkiem, kas rūpējas par cilvēkiem ar invaliditāti? Un loģiskā ķēde institūciju klātbūtne šī, šis institūta modelis kā galvenais risinājums šī jautājuma risināšanai. Nu, tās ir tādas trīs makro tēmas, kas e, būtu ļoti sistēmiski, saskanīgi jārisina. Diemžēl e, šodien saskaramies ar milzīgām grūtībām izvēlēties, e, izvēloties pareizo ceļu, kas ir konvencijas 18. pāntā. Esmu jau vairāk kāds to atsauksies, arī citas to ir atsaukušies. Kādēļ to sāku? tādēļ, ka uzklausījām ļoti daudz liecības arī no Itālijas valsts piedarīgiem. Itāļi, kas piedalījās šajās debatēs, šī problēma ir milzīga. Itālija neatzīst uh, uh, šo aprūpes fam, uh, ģimeņu statusu par spīti Eiropas padomjas rekomendācijām 91. gads uh, par uh, sociālo apdrošināšanu un tam līdzīgi rekomendācijas, kas aicina dalību valstis uh, pieņemt nepieciešamos pasākumus, lai atzītu mm, aprūpes ģimenes. Es arī šeit atsaucos uz vairākiem dokumentiem, kas ir izstrādāti arī šajā parlamentā, ļoti daudz arī ziņojumu. Uh, kas atzīst uh, svarīgo, būtisko aprūpēs ģimeņu lomu, kā atbilde uz uh, to, ka institūcijas bieži vien nedarbojas ar šo problēmu, ir vēl jo svarīgāk efektīvu atbildi sniegt arī uz viņu vajadzībām, lūgumiem, jo īpaši Itālijā, lai viņi tiktu vienkārši atzīti. Uh, lai varētu savienot šo ģimenes dzīvi, aprūpes uh, dzīvi, un lai varētu arī cilvēki strādāt. Un, protams, arī veselības aspekts jāņem vērā bieži vien tieši cilvēki, kas aprūpē uh, cilvēku ar invaliditāti, jo, uh, neārstē paši sevi, un uh, tādēļ arī ir jautājums, uh, kādēļ Itālijā nav nekas mainījies, kādēļ Itālija nav spērus konkrētus soļus, uh, Es nezinu, vai šeit Itālijas pārstāvniecība ir klāt, vai arī kāds pārstāvis uh, uh, seko šīm debatēm. Mēs esam daudz runājuši jau par šo komitejā. Itālijai ir uh, šajā jomā jābūt daudz aktīvākai. Un vēl viens aspekts attiecas uz naudu. Struktūra fondi, Eiropas uh, finansējums. Eiropas finansējuma viens no mērķiem ir mazināt šīs atšķirības un uh, pretrunas, kādas ir redzamas Eiropas Savienībā, dalībvalstīs, reģionos. Bet, lai varētu sasniegt šo mērķi, ir jāsaprot, kādas ir uh, teritorija vajadzības, ir partnerības, kur tiek iesaistīts dažādās sociāla cilvēki no dažādām sociālām ekonomiskām kategorijām. Uh, Un tad ir jautājums, vai institūcijas ir pievērsušas uzmanību šim uh, jautājumam, vai uh, arī mēs iedvesmojamies no pāraugu praksēm. Mēs taču varam kopē, kopēt to un īstenot uh, šīs pāraugu prakses arī Itālijā, kur tādu vispār nav noslēgumā. Šī paralēli, ko vēl, kas tika vilkt arī ar imigrantiem, ja nu institūcijas modelis bieži vien nav īsti eh, skaidrs, tur ir visai liela arī korupcija, es arī atsaucos šeit uz savu valsti, arī imigrācijas jautājums eh, netiek pilnībā pārvaldīts, bieži vien tie ir tik korporatīvi, kas eh, pārvalda uzņēm šīs imigrantu uzņemšanas vietas kas neuzklausa vispār šos cilvēkus, viņi tur nodarbojas vienkārši ar savu biznesu. Uh, Līdz ar to, jā, šis arī ir fenomens, kas, manuprāt, Eiropā būtu daudz vairāk jāuzrauga. Un beidzamais par Marakešas konvenciju absolūti piekrītu visam, kas izskanēja. Es kā itāliete uzskatu, ka tas ir absolūti nepieņemami un esmu vīlusies, ka kaut kāda banālu politisku apsvērumu dēļ tiek uh, bloķēta šīs svarīgās konvencijas ratifikācija. Tiešām tas ir liels kauns. Es ceru, ka arī Itālijas valdība mobilizēsies un atrisinās šo lietu. Paldies! Muchas gracias, Lenora. Paldies, Evi kundze. Ždanoks kundze. Paldies. <clears throat> Paldies, centīšos izteikties lakoniski. Mums, kā e, lūguma rakstu komitejai, šis bija ļoti svarīgs pasākums. Paldies visiem, kas organizēja to. Paldies arī viesiem, NVO pārstāvjiem, cilvēkiem ar invaliditāti. Bija ļoti vērtīgi klausīties e, stāstā par jūsu pieredzi. Man ir tikai viens konkrēts priekšlikums, un tas īstenībā ir steidzamas dabas no Dēvida Hamerštaina, kas pārstāv neredzīgo cilvēku asociācijas, gribēja pateikt, ir šī Smarakešas līgums. Mūsu komiteja var um, parūpēties par uh, pušu mudināšanu, parakstīt ātrāk šo līgumu. Es gribu izmantot arī mūsu priekšsēdētājs klātbūtni un pateikt, ka mums varbūt vajadzētu iniciēt jautājumu ar debatēm par to plenārsēdē. I'm sorry, it's regrettable that Cecilia is not hearing you were not here when David Hammerstein. <laughs> Cecīlija, jūsu nebija zālē, kad Davids Hammersteins piedāvāja šādu iniciatīvu. Tātad eh, mutiski jautājumu ar debatēm plenārsēdē par Marakešas līgumu, lai varētu pievērst uzmanību šim jautājumam. Nu, mums tas ir jādara, manuprāt. lai patiešām varētu uzlabot, eh, noteiksim, nu, piekļuvi eh, līgumā atrunātiem eh, pakalpojumiem. Paldies! Paldies! Tagad varam pievērsties secinājumiem, bet man ir tikai jautājums. Es nezinu, vai kāds varētu ātri uz to atbildēt. Varbūt, ka ANO pārstāvēt tas būtu pa spēkam. Jūs runājāt par visai mazo lūgumrakstu skaitu, kas uh, attiec uh, kas attiec uz cilvēkiem ar invaliditāti un uz tiem kritērijiem, kas ir jāievēro, lai varētu uh, iesniegt lūgumrakstu. Un, ja mēs runājam par atsevišķiem individiem, nu tas patiešām šie kritēriji varētu viņus aizkavēt lūgumrakstu iesniegšanas ceļā. Uh, Un cilvēki, piemēram, ir nevalstiskās organizācijas, um, kas aizstāv invalīdu tiesības, var, var, nu, kādi šķēršļi ir viņu ceļā, kad viņi vēlas iesniegt lūgumu rakstu un ko šeit varētu uzlabot. Paldies. Jā, atbildot uz šo jautājumu. Protams. Uh, Mēs pie tā ļoti daudz strādājam, un kritērijs, kas tika izmantots, nozīmē, ka katras grupas loceklis, tātad viens cilvēks, piemēram, iesniedz sūdzību, un viņam ir jāpastāsta, kā ir tikušas pārkāptas individuālas tiesības. Tātad, piemēram, ja kāda grupa iesniedz uh, sūdzību, tai ir jānorāda, ka sistēmatiskā veidā tiek pārkāptas tiesības. Un tad šī sūdzība ir jāriģiģē tādā vietā, tādā veidā, lai pilsonis varētu pastāstīt, kā tad, uh, nu, teiksim, šie pārkāpumi ir ietekmējuši viņa tiesības. Uh, Mēs tātad varam te runāt gan par individu, gan par grupu. Un kas notiek, ja, piemēram, NVO pārstāv vienu vai vairākus cilvēkus? Nu, tas ir jau cits jautājums. Komiteja tā tad ņems vērā to, vai indivīdi ir pilnvarojuši šo organizāciju viņus pārstāvēt. Šeit ir arī attiecīgas atkāpes, piemēram, ja cilvēks ir arestēts, ja viņš nevar pieš, piešķirt pilnvaras uh, šai konkrētai organizācijai, ir arī cilvēki, kas nemāk rakstīt, nu tad šeit ir konkrēts atkāps tādos gadījumos. Paldies! Es nezinu, vai mums vēl ir laiks, nu tādam baranīkundz lūdzu. Jūs tikai teikt sekojošo praksē. ANO konvencija ļoti skaidri atrunā e, ko tādu, jā, kas ir ļoti skaidri ratificēts Itālijā, bet tiek darīts pilnīgi pretējais. Pilnībā pametot cilvēkus ar invaliditāti ģimeņu ziņā, uh, Pavisam nesen arī Eiropas parlamentā bija diskusijas, uh, nē, Itālijas parlamentā bija diskusijas, par šo es ceru tomēr, ka nekad šis likums nekad netiks apstiprināts, ka tiek aprūpētas, aprūpēti cilvēki ar invaliditāti, kuriem vairs nav pašiem savas ģimenes, ka jūties, ka ir nepieciešams palīdzēt šiem cilvēkiem, bet kā palīdz viņiem tikai tad, kad viņiem vairs nav savas ģimenes Līdz ar to ir pilnīgi liek runāt par neatkarīgu dzīvi un tam līdzīgi. Tātad tādējādi netiek palīdzēts uh, ģimenēm, kas aprūpē, bet uh, palīdz pilnīgi citiem cilvēkiem, kuriem tad tas nav ģimenes. Uh, Tādējādi šie, cilv šie cilvēki vienkārši tiek kaut kur deportēti un viņus ieliek absolūti segregētās institūcijās. Lielākajā daļā gadījumu tā tas arī ir. Runa ir par segregētajām institūcijām, iestādēm, kas vispār ir jāslēdz ciet. Jāslēdz ciet. Uh, Tās ir tādas vietas, kur cilvēkiem vispār nesniedz kvalificētu palīdzību, šie cilvēki tur vienkārši tiek pamesti un tādējādi Itālija mēģina tādējādi atbrīvoties no šiem cilvēkiem ar invaliditāti, ko minēja arī Evi kundze struktūra fondi nāciet paskatīties, kā tiek tērēt šī nauda, ja vispār. Diemžēl šī nauda tiek tērēta uh, lai atbrīvotos no šiem cilvēkiem, kas nevar turpināt savu sabiedrisko dzīvi, kas nevar palikt šajā um, cilvēku attiecību tīklā, šajā ģimeņu tīklā. Protams, ir arī ļoti protektīvas situācijas un tā tālāk, bet ja šie, šīs ģimenes tiek atstātas bez palīdzības, viņiem nāk saskarties ar uh, Um, bailēm, aizspriedumiem pret šiem cilvēkiem, kurus viņš aprūpē, mēģina ar viņiem kopā risināt šīs, šo situāciju. Un pēdējā, pat pēdējā lieta - atcerieties, ka mēs nacionālā līmenī esam vienīgā asociācija, kas pārstāv uh, aprūpas ģimenes. Un nekad, nekad mēs neesam uzklausīti, nekad ar mums nav konsultējušies, uh, uh, izstrādājot likumus. Piemēram, šis likums par segregāciju. Mēs uh, prasījām, lai arī ar mums konsultētos. Mums bija šausminoši uzzināt to, ka Itālija tagad rūpēsies par cilvēkiem ar invaliditāti tikai tad, kad viņiem vairs nav ģimenes. Nē, mums uh, liedza jebkādā veidā piedalīties. Paldies! Jā, debatas bija ārkārtīgi bagātinošas. Tas ir jāatzīst. Bet drīz dažiem runātājiem būs jādodas projām, bet tagad došu vārdu komitejas vadītājai, lai tā teic noslēdzošos vārdus. Lielas paldies, Soledāda! Lielas paldies visiem par to, ka ieradāties šeit, lai kopā piedzīvotu mm, šo informatīvo brīdi, un es vēlētos teikt, ka invaliditāte piekļuve vienlīdzīgas tiesības brīva, ikviena pilsoņa pārvietošanās ir lietas, kas eh, ļoti lielā mērā ir mūsu komitejas centrā. Un ir ļoti svarīgs temats, mēs pie tā arī strādājam. Un nedaudz ilustrēšu to, ko tad mēs darījām iepriekšējā sanāksmē. Uh, 17. Eh, septembra sanāksmē komitejā mēs uzaicinājām vairākus lūgumrakstu iesniedzējus, runājām par lūgumrakstiem, to starp arī par to, kā uh, Mm, izvirzīt uz priekšu priekšlikumu par vienlīdzīgu attieksmi, horizontālā direktīva, tāpat runājam par Marakašas līguma ratifikāciju, par vienkāršotāku piekļuvi, un es pieļauju, ka, kad biju projām, jūs par to arī runājāt, un mēs varam arī par to izteikties koordinātoru sanāksmē šajā pašā dienā vēlāk, un es ļoti lielā mērā piekrītu tam, ko pauda Ždanokas kundze un citi kolēģi šīs uzklausīšanas laikā. Diemžēl es nevarēju uh, visu uzklausīt pilnībā, bet uh, šīs lietas mums ir ļoti svarīgas un mēs uh, uz tām liekam akcentu. Un šķiet, ka mazāk, ka pat pirms mēneša mēs vedām diskusiju starp kolēģiem un nosūtījām arī vēstuli padoms prezidentūrai, kas tika pārsūtīta ikvienai dalību valstīm, arī pastāvīgajām pārstāvniecībām, kas atrodas Briselē. Tātad mēs ļoti lielu akcentu liekam uz šiem jautājumiem. Līdz ar to varat būt pārliecināti, ka mēs soli pa solim virzām šīs lietas uz priekšu. Tas, kas ir jādara, tiks darīts. Un iepriekšējā sanāksmē mēs arī runājām par it kā to, kādas ir grūti kustības eh, piekļuvei sabiedriskajām transportam Bulgārijā cilvēkiem ar ierobežotām iespējām un arī par eh, sociālās labklājības jautājumiem Somijā. Tie ir tikai daži no tematiem, par kuriem runājām lūgumrakstu komitejas sanāksme. Un pat tas ir pat mazāk kā mēnesi, kad par to runājām, un šodien ir cita sanāksme, un tiešām aicinu jūs mums palīdzēt virzīt uz priekšu šīs tik svarīgās tēmas uz priekšu, un mēs esam pilsoņu pārstāvi. Mēs šīs lietas uztveram ļoti nopietni, bet mums nav tās ekspertīzes, kāda ir jums, līdz ar to mēs paļaujamies uz jūsu ieguldījumu, jūsu vēlmi piedalīties dialogā kurš ir jāturpina uzturēt aktīvs un kas ir mm, jāvirza pirmajā plānā, jo šīs tēmas mēs turpināsim risināt. Un tagad es ar lielu prieku vēlos noslēgt šo uzklausīšanu. Esmu gandarīta par mm, cilvēkiem, kas uzstājās, par radošumu, kādu dzirdējām, un arī šo vēlmi turpināt eh, darboties veiksmīgi. Liels paldies! Mm, tagad pusdienu pārtraukums un tiksimies ar koordinatoriem pēc pusdienām. Paldies!